Ist das an? Nee. Liebe Kollegen, meine Damen un Herren, ich. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim šodienas sēdi. Sveicu jūs visus šodien sanāksmē. Darbkārtība jums jau ir zinām, ja nav nekādi ierosināmi grozījumiem. Līdz ar to tā stājas spēkā. Tālāk priekšsādātāja paziņojumi, kas ir otrais darbkārtības jautājums. Es varu pateikt tikai to, ka pagājušo nedēļu mēs tikāmies pavisam mm, nelielā skaitā Londonā. Un pēc tikšanās ar mm, attiecīgo biedrību mm, trešdienas vakarā mums bija arī pēc tam interesants sarunas ceturtdien, kur piedalījās arī tātad divu, trīs atšķirīgu komiteju deputāti, kuri tātad tikās ar Lordu polā, palātas pārstāvjiem no Anglijas parlamenta, Lielbritānijas parlamenta. Un tāpat arī tikāmies arī, arī um, valsts sekretāru, jeb ministra vietnieku, kurš tāda pārstāvēja ar uh, finanšu ministriju. Un tikšanās notika Eiropas parlamenta pārstāvniecības telpās, un tāpat arī bija tikšanās arī ar mm, arotbiedrību pārstāvjiem un tikšanās ar presi. Lūk, tāda mūsu Londonas vizīte, un tur bija vairākas interesantas lietas, un mēs redzējām, kā apvienotā karaliste, tieši skatot arī no banka perspektīvas, ir ārkārtīgi interesēta, lai šī uh, budžeta krīze, uh, kas izskan kā eiro krīze, nu, viņiem arī liela interese, lai mēs tiešām to varētu atrisināt. Apvienotai karalistei katrā ziņā tas ir arī viņu interesēs nodrošināt eiro stabilitāti. Tas kļūst visam skaidrs arī šajās sarunās. Nākamnedēļ, otrdien, mums ir plānota arī līdzīga tikšanās, pat vēl mazākā skaitā, Berlīnē ar Vācijas parlamentu Bundestāgu un attiecīgo komiteju, kas nodarbojas arī ar šo mūsu jautājumu. Un tā kā komiteja, attiecīgā parlamenta Vācijas komiteja varēja piedāvāt tikai otrdienu, uh, Tad līdz ar to arī atsaucoties uz uh, uh kaferātī jautājumu par to, vai mēs varam nodrošināt arī tulkošanu, mēs sapratām, ka ir iespējams tikai viens tulks, kas varētu nodrošināt tātad šo saziņu vācu, angļu, angļu, vācu valodā. Un tātad, ja tas ir zināms ierobežojums, tātad divas valodas tikai vācu, angļu, bet viss, kas ir gatavi arī šajās divās valodās darboties, tad lūdzu piesakieties birojā. Tātad tas ir plānots darbs sanāksmē, kā darba vakariņas. Uh, Um, un tad vēl par Londonu runājot. Jāatzīst, ka es pirmo reizi tikos ar eh, deputātiem no Lordu palātas. Tie bija pirmo reizi mūžā interesants sarunas, ne tikai informatīvas, bet tās bija tiešām daudziedas viņās ļoti pārsteidzošas sarunas. Man bija personīgi interesanti redzēt, kā ārkārtīgi sistemātiski un intensīvi uh, arī attiecīgi Lordu palās triju komiteju locekļi bija nopietni gatavojušies sai sarunai. Viņiem bija ļoti precīzi jautājumi, viņi bija ļoti precīzi iepazinuši ar Berēšas kundzes, um, Pervančas Berēšas kundzes um, ziņojumu detalizēt un uzdeva ārkārtīgi precīzus jautājumus, un pat jāatzīst, ka vēl bija mums jāatzīst, ka mēs ne visu reizi varējām pateikt un teicām, ka vēl septiņiem jautājumiem sniegsim rakstveidu atbildes. Tik daudz par Londonu. Tālāk šodien ir divi lieli jautājumi, kurus gribam izskatīt. Un vispirms jautājums par globālajām svārstībām un globālo koordināciju. Nu, tad uzreiz mēs skatāmies, vai konkrēts piemērs, konkrēts gadījums arī attiecībā tālāk par valūtas sistēmām, vai mēs tos varam tiešām arī izskatīt un mainīt, un skatīties, ka nākotnē, ja mēs grozam uh, attiecīgi valūtas uh, visu sistēmu, tad mums tas neizvērstu tik liels svārstības kā līdz šim. Un līdz ar to mēs varētu labāk varēt arī krīzi. Nu, lūk, tieši tāpēc man ir liels prieks arī mm, savā kreisā pusē, no jums pa labā pusē, sveikt arī uh, Beka kungu, kurš ir atbildīgs par starptautiskajām ekonomikas un uh, monetārajām attiecībām, um, pastāvot uh, ģenerāla direktorātu ECOFIN. Un viņš šodien ir gatavs izteikties par abiem jautājumiem. Tātad gan par globālajām svārstībām, gan arī reizē arī par jauno uh, valūtu sistēmu Un katram jautājumam tad mēs jums dosim 15 minūtes, lai jūs varētu iepazīstināt ar mūsu šo jautājumu. Bekungs, lūdzu. Um, I, I makes a lot of sense. Paldies, priekšsādātāji. Tiešām jūs jau pareizi norādījāt, kā. Ir, tomēr šie abi divi jautājumi jānošķir, lai gan viņi sastarpēji saistīti. Un jūs arī dzirdēsiet manā prezentācijā, mums pa laikam nāksies atsaukties uz gan uz vienu, gan uz otru, tomēr es atbalstu jūsu priekšlikumu šos jautājumus tomēr izskatīt atsevišķi, jo katrs no tiem pelna uh, padziļinātas diskusijas pats par sevi. Sāksim ar globālajām sārstībām. Nu, ko mēs jau šo parādību pazīstam vairākus laiku. Um, un arī atsevišķas parādības pazīmes mēs jau redzējām 90. gadu sākumā. Samazinās kapitāla uh, plūsma uz apvienoto ASV, tāpat arī uz apvienoto karalisti, un līdz ar to šīs valstis izveido milzīgus uh, norēķinu kontu deficītus. Savukārt no otras puses Ķīna un Japāna ļoti uzkrāja savus uh, uh, tātad, uh, uzkrājumus palielināja. Un um, beidzamo desmit gadus laikā mēs redzam, ka ir bijušas ļoti nopietnas bāžas, īpaši politiku veidotāju starpā, gan arī tirgus reaģēja jau uz šādām izmaiņām, norādot, ka, ja šādas svārstības turpināsies, tad mēs varētu nonākt ļoti spēcīgā krīzes situācijā, kur uh, ārkārtīgi samazinātos arī mm, viens vai otrs valūtas vērtība pret ASV dolāru un katrā ziņā varētu novest pie ekonomikas savu, uh, izaugsmas apturēšanas. Nu, mēs nevaram teikt, ka mēs uh, tieši tādu pašu iemeslu, šo iemeslu dēļ būtu piedzīvojuši šo ekonomikas krīzi. Tomēr um, tur ir zināms arī saistības ar iepriekšējiem radītājiem. Tātad šī ekonomikas pārvaldība jau no 99. gada bija liels jautājums, un viens no lielākajiem holandiešu uh, mm, domātājiem par to jau ir izteicies, ka nu, mūsu trūkums tāda kļūst par mūsu iespēju. Mēs redzam, ka globālās svārstības šobrīd mums ir vēl jo aktuālāks, un šī līdzinie modeļi atkal atkārtojas, un mēs piedzīvojam vēl lielākas globālās svārstības nekā tās bija pirms krīzes. Jūs arī redzat, ka mūsu īsajā dokumentā jūs redzat arī atsevišķu pielikumu. Šis ir tāda tabula. Un jūs paskatāties, piemēram, Ķīna. Jūs skatāties, sākotnēji ir liekas, ka nu, viņam ir plānots tikai 5% deficīts, saka runātājs nākošo gadu laikā. Bet, ja jūs paskaties uz nākotni, tad atkal šis deficīts kā starptautiskais valūtas fonds norāda, tas varētu pat sasniegt 7-8% no IKP. Un otras puses ir jāatceras, kam, pat ja mēs runājam par tekošā konta uzkrājumu, tātad šajā gadā nozīmē kā pozitīvo deficītu uzkrājumu aptuveni 5% apmērā, tas arī diezgan noteikti atsauksies uz citām uh, radītājiem, jo, piemēram, arī IKP pieaugums Ķīnā tiek plānots ļoti spēcīgs. Tāpēc jāskatās, kāds varētu atsaukties uz vidustermiņa ekonomikas izraudzēm. 2010. gadā mēs skatījāmies, balstoties uz aktuāliem datiem, uz starptautisko tirzniecību, uz datiem, ko esam saņēmuši arī no dažādiem pētījumiem. Nu, 2010. gada dati ir diezgan pozitīvi. Arī attiecībā uz uh, tirzniecību globālām aspektām. Pavisam nesen Starptautiskais valūtas fonds uh, arī uzlaboja ekonomiskās izaugsmas rādītājs no 7,71%, tātad 7 vai 7,1% eh, kopējā tirdzniecības apjoma, bet kopējam ekonomikas izaugsmu pasaulē ir plānots un ir 4,4% apmērā, nevis 4,2, kā bija plānots sākotnēji. Savukārt komisijas eh, sākotnējā rudens uh, prognozes arī līdz ar to ir mainīts nedaudz. Tas, protams, ir šobrīd jāskatās, kas notiek ar um, attīstītām industrializētajām ekonomikām, kur ir liels bezdarbs. Un savukārt jaunās lielās ekonomikas šobrīd spēja uzrādīt ļoti noturīgu ekonomisko izaugsmi, īpaši Āzijā un Latīņamerikā. Lai gan arī tur ekonomiskās izaugsmas temps samazinās. Tātad viss attīstītākajās ekonomikās inflācija ir nozīmīgs jautājums, inflācija nesen nedaudz palielinājās Eiropā, savukārt jaunajās ekonomikās inflācijas izaugsme uh, arī pieaug, īpaši ņemot uh, izēvielu cenas un īpaši arī uh, pārtiks un enerģijas cenas. Finanšu tirgos mēs redzam, ka ir zināma uh, stabilitāti, lai gan vēl ir, protams, arī nervoz uh, izlēcieni, kas seko dažāda veidā paziņojumiem. Līdz ar to mēs varam teikt, ka ir diezgan tāds veselīgs skats uz nākotni. Bet tas katrā ziņā nav līdzsvarots. Un ir diezgan nopietni vēl riski, kas apdraud šo diezgan pozitīvi lielos vilcienos iekrāsot izaugsmi. Tātad riski. Pirmkārt ir izēvielu cenas mēs redzam, ka izēvielu cenas visu laiku pieaug. Un tas ir viens no būtiskākajiem riskiem pasaules ekonomikā. Lai arī daudzajos jaunajās ekonomikās turpinās ekonomiskā izaugsme, viņi tomēr piedzīvo šo nopietno spiedienu uz galvenajām izēvielām, kas arī atsauc uz pārtiks cenām, uz metāla cenām un enerģētikas cenām. Un tas varētu izsist no šī attīstības kursa ne tikai jaunatīstības un jaunās ekonomikas, bet tas arī rada riskus pirktspējai daudzajās attīstītās valstīs. Vienlaikus arī izēvielu cenas, nu, kas atgriezīšos pie jautājuma vēlreiz, mēs redzam, ka izēvielu cenas arī turpinās kāpināt starptautiskās svārstības jo būs lielāks deficīts importētāju valstīm un atkal lielāks uzkrājums tieši uz um, eksportētāju valstīm, kā piemēram naftas eksporta valstīm. Tālāk nākamais risks ir kapitāla plūsma. Daudz jaunās uh, attīstības valstis, jaunās ekonomikas ir veidojuši nozīmīgas rezerves, un tas nozīmē, ka valūtas maiņas kursi īsti neatbilst vai tikai ekonomikas likumiem. Uh, Un mēs redzam, nu, piemēram, mēs redzam, ka pievienošanās starptautiskas um, valūtas sistēmai prasīs arī zināms pielāgojums, bet par to runāsim vēlāk. Trešais būtiskais risks. Mums trūkst fiskālās konsolidācijas atsevišķās ekonomikās. Un te es domāju īpaši ASV un Japānu. Augstais deficīta līmenis šajās valstīs, ja tas turpināsies pārāk ilgi, uh, nu tad tiešām varētu būt nopietni riski par to, ka viņi izveidos pilnīgi ne, vairs tāds um, parāda apjoms, kurus viņi vairs nekad nespēs arī vairs dzēst. Un līdz ar to nākotnē tas ir nozīmīgs izaicinājums um, ar vecumu saistītajām izmaksām gan ASV, gan Japānā, ņemot vērā demogrāfiju. Līdz ar to mēs redzam, ka šīs svārstības ir uh, tomēr redzams, un šīs atkal riski, ko es minēju, tās svārstības vai nu varētu vēl pakā, kāpināt, vai arī nedaudz samazināt. Tātad, kas būtu mums jādara? Nu, mēs varētu um, skatīties, ka pirmkārt ir jāatzīst, ka tā ir reāla globāla problēma un ir jārisina to multilaterāls pieejas. Uh, un jāskatās arī, ko tā varam darīt. Piemēram, G20 ir jau arī pirmajā sanāksmē ir nodēvējis to tieši par starptautiskās monetārās politikas koordinācijas sanāksmi un uzskat, ka šī mūsu piedāvātā īstenībā G20 vienīgā organizācija, kas šobrīd valūtas jautājumus risina globālā līmenī. Bet jau iepriekš G20 pagājušo gadu arī vienojas par astoņu punktu piedošana, četru punktu programmu. Pirmkārt, veidot uh, fiskālo konsolidāciju um, visās valstīs. Un tātad tas bija arī pēc tam gan Cēlis, gan Toronto um, sanāksmē, kur attīstītās ekonomikas norādīja, ka ir jāveido tādi finanšu plāni, kas tomēr paredz samazināt līdz 2013. Plā, gadam arī savus uh, deficītus un arī izveidot līdz 2016. gadam savus attiecīgi IKP plāns. Bet nu, mēs redzam, ka diemžēl šis mērķis ir tikai uz papīra. Toronto sanāksme toreiz arī vienojās, ka mazais sargātās valstis un arī to starp arī atsevišķas Eiropas valstis, viņām būtu vairāk jādara, lai nodrošinātu finanšu konsultāciju. Tālāk 2020 rīcības plāns norāda, ka ir jāveido tādas politikas, kas atbalstītu patēriņu veidošanu jaunajās ekonomikās, ar to domājot ķī, Ķīnu galvenokārt. Viņi norāda, ka ir jānodrošina arī elastīgāks apmaiņas kurs, valūtas maiņas kurs, un jāstiprina sociālās aizsardzības tīkls, jāveido arī sociālā infrastruktūra, un tam arī jāparedz vairāk izdevumu. Trešais elements šajā rīcības plānā visas G20 valstis ir aicināts un tam ir jāizteno struktūrālās reformas, lai nodrošinātu un no, paturētu arī ekonomikas izaugsmas iespējas nākotnē. Un tas arī skar Eiropu, un tas pieprasa konkrēti struktūrālās reformas. Un ceturtkārt, G20 norāda, ka ir jāpanāk progress arī pārveidojot globālo pieprasījumu. Uh, Un lūk, kā 20 vienojas izveidot tādu mehānismu, kas arī skatītu šīs globālās svārstības. Un līdz uh, nākošā, tā piedošana šā gada novembrī Kanās, uh, Kanās tas arī jautājums tad tiks izskatīts kā prioritārais. Nu, lūk, četri punkti no G20. Eiropas Savienībā mēs šobrīd veidojam šādu uh, līdzvarotu uh, attīstības stratēģiju, Es par to tagad nekavēšos detalizēti, jo galu galā atsevišķos visus elementus jūs arī izskatīsiet atsevišķās sesijās, kad jūs arī e, tam pievērsīs papildus uzmanību, vai arī iepriekš esat skatījuši šos jautājumus. Šobrīd tikai norādīšu, kā struktūrālās reformas un Eiropas 2020 stratēģija, tāpat arī atsevišķo dalību valstu mm, reformas norāda, izveidot arī uh, Eh, Eiropas finanšu drošības mehānismu un izveidot arī Eiropas konsultatīvo orgānu Eiropas Savienības līmenī bijuši tie nozīmīgi soļi. Mēs tomēr norādām vienlaikus, ka Eiropas Savienības līmenī mums tomēr ir jāievieš arī un jāiesaist cits valstis, kurām ir jāizdara savs mājas darbs. Galu galā mēs esam viens no galvenajiem donoriem, um, piedošana, Eiropa nav galveno svārstību um, Uh, avots. Galvenie vainieki šā gadījumā ir ASV un Ķīna. Un pirmkārt, Ķīnai ir jā, jāstiprina savs sociālais aizsardzības tīkls, viņiem ir jāveido finanšu liberalizācijas reformas un jāievieš atsevišķi pasākumi, kas vērsti uz samazināt globālās peļņas ieturēšanu. Tāpat ir jāparedz arī lielāka elastība valūtas kursu um, maņai, lai arī rimbiņa, tātad Ķīnas valūta, arī varētu tomēr reāli atbilst finanšu tirgumu. Tāpat mēs arī norādām, ka ir jānodrošina arī iespējas ekonomiski izaugsmu noturēt ilgtermiņā, un tur ir jākāpina iekšējais patēriņš, un tas pirmkārt prasa, lai nodrošinātu arī fiskālo konsultāciju, kas attiecinām arī uz valsts uh, uzkrājumiem. Tālāk ir īpaši jārisina jautājumi par vidi un enerģētiku. Tas ir konkrēts veids, kā arī var nodrošināt ilgspējīgāku attīstību un privāto patēriņu šajā valstī. Tāpat mums ir dažas idejas arī par citām valstīm, kā piemēram attīstītām valstīm būtu jādara, piemēram, Japānai. Japānai vajadzētu arī īstenot struktūru uh, reformas, lai kāpinātu savu izaugsmas potenciālu, kāpinātu iekšējo patēriņu un pieprasījumu. Viņam ir jāveic darba tirgus reformas, lai nodrošinātu, ka algas, ko reāli saņem eh, cilvēki, arī atbilst arī šīs produktivitātes iegūmiem. Un līdz ar to arī mēs stimulētu privāto patēriņu un nodrošinātu šādu līdzsvarotāku attīstību ilgtermiņā. Un vēl mēs uzskatām, ka naftas eksportētāju valstīm arī viņiem ir pirmkārt jādāžādo savu izaugsmas avoti. Mēs jau to esam daudz reizes teikuši. Mēs norādām arī, ka atsevišķām valstīm vajadzētu kāpināt kopējos izdevumus infrastruktūrā un izglītībā. Un veidos, kas tiešām atbilstu arī viņu absorpcijas kapacitātei un makroekonomikas stabilitātei. Un pabeigšu priekšsēdētāju Es jau esmu diezgan ilgi runājis, un pabeig, pateikšu tikai dažus vārdus par. Nu, es ceru, ka jums arī tas interesētu. Par eh, sanāksmi, G20 sanāksmi, kur tikās finanšu ministru vietnieki. Un to sasauc toreiz arī Francijas prezidentūra jau. Un tas parāda zināmu progresu attiecībā uz indikatīvajiem uh, vadlīnijām globālo svārstību novēršanā. Toreiz finanšu ministru vietnieki vienojās izveidot divu soļu pieeju, two-step approach. Un tas ir viens no veidiem, kas norāda, kā atsevišķām valstīm, kuras ir tad prasījušas, uh, kurām būtu jāpakļaujas tādai padziļinātai analīzei, tad pirmkārt jānosaka, kuras tās valsts, kuras vajadzētu padziļināt, analizēt. Un tad otrajā posmā uh, Tad tiek īstenot šo valstu analīze ar mērķi noteikt galvenos iemeslus, kāpēc veidojas šādi ārējā nelīdzsvarotība, svārstības un kā varētu risināt atsevišķo svārstību cēloņus. Jūs zināt, ka šajā sanāksmē bija diezgan spēcīga arī opozīcija, to galvenokārt tam iebilda Ķīna, Krievija, uh, un Turciju. Tomēr priekšsēdētājs šo jautājumu virzīja un panāca kompromisu. Es arī vēlos norādīt, kā šo divu soļu, divu posmu pieeja, kuru sākotnēji ierosināja komisija G20 sanāksmē Seulā, ka to vistiešākā veidā arī ietekmēja mūsu pašu arī um, pārspīlētos vārstību procedūra, ko komisija pat ir uzsākusi un arī ir izveidojusi kā daļu no valdības reformu plāna. Un toreiz arī ministru vietnieki vienojās par tādu ļoti mērķiecīgu, bet reālu laika grafiku ar mērķi, lai arī vadītāji līdz ar to augstākā līmenī varētu pieņemt šīs vadlīnijas attīstībai Kānās novembrī. Kanās. Un tagad ir atsevišķā ekspertu darba grupa, kas strādā kopā ar Starptautisko valūtas fondu par atsevišķiem indikatoriem, lai noteikti, kur ir tie indikatori, kur ir pašsvarīgākie, lai varētu tad uzsākt pirmo soli šajā divo soļu pieejā, lai noteikti arī salīdzinošos kriterijus un pirmkārt tad pateikt, kuras tad valsts ir tās, kuras rada problēmas un kuras nerada problēmas. Uh, Un tas mērķis ir, lai vietnieku sanāksmē februāra vidū, runājot par salīdzinošajiem kritērijiem, mēs jau varētu vienoties tad par šiem salīdzinošiem kritērijiem, benchmarks, un tad arī martā varētu jau spērt nākamo soļus finanšu ministru līmenī, eh, kas vienotos par konkrētajiem soļiem Vašingtonā. Aprīlī tad jau. Nu, mēs uzskatām, ka tas ir reāli, bet norādām, ka tas būs sarežģīti, īpaši ņemot vērā, ka diezgan liela pretstība no Ķīnas, kas ir galvenokārt lielākais spēlētājs. Jo, ja Ķīna nepiedalās, tad mēs nekādas globālās svārstības neatrisināsim. Paldies! Paldies! Pašvārka digi izsmeļošo uh, ieskatu mūsu jautājumā. Es līdz ar to tagad ierosināju, ka vispirms dosim vārdu referentei um, Bereškundzei un tālāk uzklausīsim katras politiskās grupas pārstāvis. Un es jau, es ir Gunār Hokmēks, uh, Elīza Ferreira un Ole Šmit pietiekušies. Merci beaucoup, merci de, de cet uh, échange. Liels paldies! Liels paldies par šo iespēju apmainīties viedokļiem. Šis jautājums ir aktuāls gan starptautiskajā, gan Eiropas Savienības, gan arī uh, krīzes komitejas līmenī. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam par to, ka mums nevajadzētu uh, iluzori domāt, ka patiesībā krīze ir vainojama šajā te līdzsvar trūkumā. Es domāju, ka tas ir jāsaka arī par citiem uh, faktoriem. Mums nevajadzētu novērtēt par zemu to, ka tā nav tikai un vienīgi krīze. Un kad komisija analizē dalībvalstu parādu situāciju. Dažos gadījumos varbūt tomēr arī būtu jāņem vērā krīzes ietekme, krīzes, kas ir pasliktinājusi tikai situāciju. Jāsaka, ka dažos gadījumos varbūt krīze ir samazinājusi šo spriedzi, bet dažos gadījumos krīze ir tik tiešām pasliktinājusi situāciju. Tas ir sakāms, piemēram, par dalībvalstu parādiem. Tāpēc es domāju, ka mums noteikti ir jādomā plašākā mērogā. Ja es pareizi saprotu jūs teikto, tad jūs teicāt, ka Eiropas Savienība nav vainojama krī, tajā, ka ir izcēlusies krīze, un turklāt vēl cenšoties izkļūt no krīzes, Eiropas Savienība ir pildījusi savu pienākumu, un tagad ir, mums ir izaicinājums pārliecināt pārējos partners rīkoties līdzīgi. Es domāju, ka, diemžēl, mēs kā Eiropas Savienība tā uh, ceļu karta, kas mums šobrīd ir rokās, ar to mums nepietiks. Nu, vispirms jau jāsaka, ka mums nav politiskas vienošanās par to, kādas struktūrālās reformas būtu jāīsteno. Tas nav šās dienas sarunas temats, un tāpēc es detalizēti tajā neiedziļināšos, bet ir uh, viena problēma, ar kur mēs saskaramies joprojām, proti, kādi ir tie. Um, priekšnoteikumi, kas liek mums darboties divpusēji. Mēs esam pieraduši pie uh, daudz uh, pusējām struktūrām, jeb ja multilaterālām struktūrām. Pat ja mēs īstenosim visu šīs struktūrālās reformas, pat ja mēs uzlabosim uzraudzību, pārvaldību un tā tālāk un tā joprojām, mums joprojām paliks uh, šī te problēma, kas ir saistīta ar to, kā mēs paudīsim Eiropas Savienības intereses, kā mēs tās aizstāvēsim. Jo pat ja ir šis G20, mums tomēr tajā nav tik liela loma, kā mēs vēlētos. Piemēram, G20 uh, pašreizējais priekšsēdētājs prezidents ir, ir noturējis preses konferenci par šo jautājumu, nepieminot ne ar vienu vārdu eiro un arī uh, to, cik liels pienākums mums attiecīgā spēlētājiem ir G20 ietvaros. Tālāk, kas attiecas uz pārējiem spēlētājiem, jāsaka, protams, situācija ir ļoti sarežģīta. Un man ir bažas. Man ir satraukums par diviem galvenajiem lieliem spēlētājiem. Kas attiecas uz amerikāņiem, tad man pārsteidz tas, ka krīzes sākumā, kad iekšēju, iekšējās politiskās situācijas dēļ, kur nevajadzētu tomēr noliegt kur vajadzētu apzināties, jo bezdarbs Amerikas Savienotajās valstīs ir eh, milzīgs, gluži vienkārši tāpēc, ka viņu eh, labklājības sistēma ir tāda, kāda tā ir. Bet rezultātā ASV ir uzsākušas eh, ekonomikas atjaunošanas plānu pēc ekonomikas atjaunošanas plāna, bet rezultātā ir tikai pasliktinājuši šo te līdzsvaru trūkumu, jeb global imbalance. Un katru reizi, kad es eh, tiekos ar kolēģiem, kaut vai arī no demokrāta aprindām, mums ir ļoti grūti runāt pie šiem jautājumiem. Un tas nozīmē, ka ja mēs salīdzinām uh, diskusijas, kādas mums ir Eiropas Savienībā, un tām, kas notiek tur, tad uh, viss ir pilnīgi pretēji. Jūs sakat, uh, budžeta konsolidācija un viss pārējais notiks pats par sevi, bet viņi uzskata, ir jāsāk no otra gala, un problēma, ar kur mēs eh, saskaramies, eh, proti ASV ieguldījums līdzsvar trūkumā, ir saistīts ar to, ka viņiem ir neilgspējīgs patērēšanas veids. Mēs nevaram mainīt šo te patēriņu veidu citādi, kā eh, domājot par to, kā mēs citādi varētu pārdalīt līdzekļus. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu pieminēt šo jautājumu G20 ietvaros. Es nezinu, kā to varētu darīt. Tālāk, kas attiec uz Ķīnu, mēs saskaramies ar citu problēmu, un to jūs arī pamatot pieminējām pieminējāt. Ja mēs runājam par uh, globālo pārvaldību, tad ķīnieši nevēlas tajā piedalīties. Vienīgais, kur viņi vēlas piedalīties, ir G20, jo tādā gadījumā viņiem nekas reāli nav jāapņems. Tāpēc jautājums ir, kādas mums ir manevrēšanas iespējas, lai mums vispār būtu jebkāds svirs efekts šajā struktūrā. Es atvainojos, es varbūt izteicos uh, diezgan gari, bet tie ir jautājumi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Paldies! Thank you very much. Jā, liels paldies. Man satrauc tas, ka nenotiks nekāds debats, jo mēs šķiet esam viensprāts visā. Bet es tomēr vēlētos atbildēt uz jūsu izteiktajiem komentāriem. Pirmais jautājums par to, kā mēs runāsim vienā balsī. Es domāju, ka jūs varat saprast, cik milzīga ir Eiropas komisijas frustrācija šādās situācijās. Jūs zināt, ka mēs esam centušies pārliecināt dalībvalsts vairāk kārt. Jau gadiem ilgi cenšamies to darīt, ne tikai G20 ietvaros, bet citās institūcijās, Starptautiskajā valodas fondā, Pasaules bankā, esam centušies um, iet tajā virzienā, kas mums palīdzētu labāk aizstāvēt Eiropas Savienības intereses, izmantojot Eiropas Savienības pārstāvis. Tas ir ļoti, ļoti lēns process. Mums ir izdevies spērt mazus, mazus solīšus uz priekšu, bet situācija G20 ietvaros nebūtu nav ideāla, un tas, ka ir diezgan daudz Eiropas Savienības pārstāvju, drīzāk ir kontraproduktīvi, jo ir, teiksim, viens Brazīlijas pārstāvs G20 ietvaros, Vien, un Itālijas pārstāvis izsakās pēc Vācijas un Francijas pārstāvja, un, teiksim, šis uh, Brazīlijas pārstāvis vairs neklausās otrajā un trešajā Eiropas Savienības pārstāvī. Tātad tas ir kontraproduktīvi un tas nesniedz cerēto rezultātu. Mēs esam centušies risināt šo jautājumu. Piedāvājot uh, savu veidu koordināciju Mēs esam vienojušies par priekšnoteikumiem, esam diskutējuši ar visām dalībvalstīm par šiem priekšnoteikumiem. G20 ietvaros komisija principā pārstāv um, dalību valsts kopā ar prezidentūru, un mēs vienojamies uh, par šo mandātu iepriekš, un mēs katrā ziņā komisijas pārstāvi G20 ietvaros pieturamies pie šī uh, mandāta priekšnoteikumiem un ceram, ka mūsu dalībvalsts arī to darīs. Un jāsaka, ka vairākumā gadījumā tas tā arī notiek. Mēs tāpat arī koordinējam Eiropas Savienības nostāju pirms G20 tikšanās reizēm uh, vairākos līmeņos notiek uh, šīs te Eiropas Savienības koordinācijas sanāksmes. Mēs uh, cenšamies vienoties uh, tieši par to, kurš ko teiks, lai nebūtu tā, kā Brazīlijas pārstāvim jāklausās trīs Eiropas Savienības pārstāvi teiktajā pēc kārtas. Tātad ir centieni runāt vienā valodā, vienā balsī, bet es piekrītu jūs teiktajiem, mums neizdodas to paveikt perfekti, labākajā veidā. Uh, Būtu daudz labāk, ja Eiropas pārstāvētu tikai viena balss. Otrs jautājums par ASV un Japānu. Jā, es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Galvenais, eh, galvenā problēma G20 ir tas, ka mums nav nekāda mehānisma, ievies, kas palīdzētu ieviest to, par ko ir panākta vienošanās. Uh, Es esmu Beļģis, un jūs iespējams zināt, ka Beļģijas valdība cenšas, Beļģija cenšas izveidot valdību, un jūs zināt, kā mums eh, veids šajā jomā. Mm. Bet es domāju, ka līdzīgi veids arī ASV un Ķīnai G20 ietvaros. Es nepiekrītu jums tajā, ka mums nevar būt sarunas ar ASV par šo jautājumu. Mums ir sarunas eh, par šo jautājumu ar ASV. Kad mēs runājam par fiskālo um, konsolidāciju, ASV pārstāvi saka, ka jūs cenšaties noslāpēt uh, ekonomisko atveseļošanos, jums nevajadzētu par to domāt šobrīd, jums drīzāk uh, būtu jāturpina rīkoties tā kā mēs, e, mums darīt to, ko mēs darām. Mums ir šādas sarunas, bet mums nekad neizdodas panākt vienoti, vienošanos. Viņiem ir savs viedoklis, mums ir savējais. Mēs e, vienojamies par kompromisu e, formulējumu, kurā slēpjas daudzas un dažādas pretrunas, bet vismaz mums ir diskusijas. Un runājot par Ķīnu, nu jau atkal man jāpiekrīt, jūsu teiktajam ir ļoti, ļoti sarežģīti panākt to, lai Ķīnas pārstāvja vismaz spēlēt šo spēli tāpat kā pārējie. Nu, tikai viens piemērs pagājušajā tikšanās reizē Seulā. Parasti mājās ar kolēģiem mums ir milzīgas eh, viedokļa atšķirības Mums ir milzīgs viedokļu apšķirības ar tādām valstīm kā eh, Brazīlija, Argentīnu, bet mēs izsakām savus argumentus, viņi izsaka savus argumentus un mums izdodas panākt savu veidu kompromisu. Jāsaka, ka ar Ķīnas pārstāvjiem tas nebūtu tā nenotiek. Mēs izsakām savus argumentus un viņi saka nē. Un nevaicājiet man, ko mēs varam darīt šādā situācijā. Amerikāņi ir mēģinājuši dažādos veidos, runājot par mājiņas kursu, piemēram, ASV pārstāvi ir cenšoties eh, to darīt publiski, privāti, eh, pieklājīgi, draudot ar kongresu. Kongress ir pieņēmis rezolūcijas un tā tālāk un tā joprojām. Nekas, nekas no tā viss nav darbojies. Mēs esam runājuši kopā ar amerikāņiem, mēs arī esam runājuši draudzīgi, cen, cen, esam centušies arī nebūt tik draudzīgi. Vienalga, nekas nedarbojas, nekas nesanāk. Šķiet, ka jūnijā ķīnieši bija uh, elastīgāk noskaņot, bet kopš tā laika nekas arī nav noticis, un uh, reālais maiņas kurs ir, protams, atkarīgs no tā, kāds ir uh, eiro kurs, bet uh, jāsaka, ka situācija ir gandrīz tāda pati kā 19. jūnijā. Tātad eh, šī problēma joprojām ir atvērta problēma un tā nav atrisināta. Eh, vismaz mūsu pārstāvi, kas darbojas Ķīnā, man saka, ka šādā situācijā gluži vienkārši ir jānogaida. Tas aizņem zināmu laiku. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, sakot, jā, ķīnieši izliek, ka Viņi vēlētos padarīt eh, Šanhai par vienu no pasaules vadošajiem finanšu centriem, bet, lai to panāktu, viņam, viņam būs jādomā arī par maiņas kursu un. Vai jums, prāt, vispār to ir iespējams uh, sasniegt? Eksperts turpina. Jā, nu, es varu tikai uh, spekulēt ar šo jautājumu bet tas ir jautājums, eh, kurus vēlējos risināt otrajā diskusija raundā. Bet mūsu Ķīnas eksperti saka, jā, tas darbosies, bet tas, tas notiks, bet tas aizņems daudz, daudz vairāk laika, jo ķīnieši drīzāk domā tādās kategorijās kā gadsimti, nevis gadi. Jā. Liels paldies arī par jūsu detalizētajām atbildēm. Tagad vārds eh, Hokmark kungām un pēc tam Ferēras kundzei. Uh, un es došu jums iespēju atbildēt. Paldies, liels paldies! E, man pārsteidz tas, ka e, ne, divi ir vajadzīgi ne tikai, lai dejot tango, bet divi ir vajadzīgi arī tāpēc, tad, ja mēs vēlamies līdzsvaru vai nelīdzsvaru. Nu, jāsaka, te par to neko sliktu arī nevarētu teikt, par to ir jādiskutē, un man nekāda iebilduma pret to nav, bet man satrauc tas, ka daudz vairāk tiek runāts par to, kas uh, otram būtu jādara, nevis uh, par to, kas mums būtu jādara. Un tas nu arī līdzinās tam, kā cilvēki mācās dejot tango. Uh, dažas pārdomas par to, kāpēc mums ir, ir, ir šāds uh, globālais līdzsver trūkums. Mums aiz muguras tagad ja mēs vēlamies, lai, lai mēs tagad atbrīvotos no šī līdzsvara trūkuma, es domāju, ka mums ir nepieciešami 20 gadi, varbūt pat vairāk. Um, Globāla ekonomika ir mainījusi situāciju. Šobrīd iedzīvotāju skaits ir ievērojami pieaudzis, un ja mēs cenšamies, ja mēs vēlamies samazināt uh, um, nabadzību, tad mums šī problēma ir daudz milzīgāka nekā pirms daudziem gadiem. Šobrīd pasauli ir sadalīta vairākās. Agrāk pasauli bija sadalīta vairākās kategorijās, teiksim, bija eh, pirmās pasaules valsts, eh, otrās eh, valsts un tā tālāk un tā joprojām, bet šobrīd mēs visi esam daudz ciešāk savstarpēji saistīti, un tāpēc arī šis jautājums, kas ir saistīts ar uh, līdzsvar trūkumu ir tik aktuāls. Mēs neesam piemērojušies uh, jaunajiem apstākļiem. Tas ir redzams kaut vai ASV um, tekošā konta deficīta gadījumā, un tas ir manāms arī Eiropā. Deficīts liecina par to, ka mēs patiesībā patērējam vairāk nekā nopelnam, un tā ir ilgtermiņa problēma, ja mēs netiekam galā ar šo problēmu, ja mums neizdodas panākt lielāku ekonomisko pieaugumu. Bet es domāju, tas, kas mums vēl pietrūkst, ir tas, ka mēs um, nerisinām šīs diskusijas plašākā mērokā un runājam tikai un vienīgi par fiskālo politiku. Man, piemēram, pietrūkst tas eh, diskusijas par tirzniecību, jo pēdējo 30 gadu laikā mēs esam eh, redzējuši milzīgu starptautiskās tirzniecības attīstību, kas arī ir atstājusi savas sekas. Uh, Lauksaimniecība ir ārpus globalizācijas. Tāpat arī pakalpojumi ir ārpus. Bet eh, pakalpojumi varētu palīdzēt Eiropas un ASV ekonomikai. Un tāpat arī lauksaimniecība varētu to darīt, ja mēs atvērtu savu um, tirgu uh, Tas dotu milzīgas, eh, milzīgas eksporta iespējas uz trešās pasaules valstīm. Tāpēc es gribētu dzirdēt jūsu komentāru par eh, brīvo tirzniecību un pasaules tirzniecību, jo tas ir ceļš visam, runājot par eh, līdzsvaru trūkumu. Paldies! Paldies! Vai var izteikties portugāļu valodā? Jā. Lielas paldies par prezentāciju. Man tā šķiet ārkārtīgi interesanta. Un man ir radies jautājums. Runājot par krīzi, bieži rodas iespējas, ka krīze ir visā pasaulē, bet kā Hotmar, Hokmarka kungs tikko norādīja, krīze galvenokārt skar Eiropas Savienību un ASV. Pārējā pasaule turpretim ir saņēmusi tikai nelielu triecieniņu. Uh, ceļā uz izaugsmi, ko mēs nekad neesam tik lielā mērogā piedzīvojuši. Tā kā jautājums ir, kāda ir Eiropas Savienības loma uh, visā pasaulē, kas ir pārējais posmā? Šai kontekstā gribu uzsvērt, ka mums jau ir recepte, kā vajadzētu rīkoties ASV, kā vajadzētu rīt rīkoties, rīkoties Ķīnai, viņiem mēs varam izrakstīt eh, zāles, bet šķiet, ka paši sev nesam īpaši labi dakteri un nezinām, ko sev izrakstīt. Ja raukāmies uz uh, neslīdzsvarotajiem tekošiem kontiem, tad uh, komisijas uh, piedāvātā pakotne norāda, ka Eiropas Savienībā ir eh, arī uz priekšu paredzamas eh, šāds eh, nelīdzsvarotības tekošajos kontos pretēji ASV un Ķīnai. Tā kā Eiropas Savienība ir salīdzinoši sliktākā situācijā. Es ceru, ka Eiropas Savienība gribētu panāktu jaunu, labāku e, finanšu pārvaldību, bet šķiet, ka tas nenotiek mūsu institūcijās, trūkst vienprātības eh, šai jautājumā. Un līdz šim Eiropas Savienību arī ir ļoti vājinājuši citu veidu eh, nelīdzsvarotības. Tās mums ir jāatrisina, jāatrisina mūsu iekšējās problēmas. Es eh, saskatu, ka ir trīs uh, kategorijas. Pirmkārt, ekonomiskā izaugsme ir uh, nepietiekama šobrīd. 1% izaugsme neļaus atrisināt esošās bezdarba problēmas. Nu, protams, ka tā ir nav īstais uh, brīdis un vieta, kur to apspriest, bet katrā ziņā 1% nav gana. Tāpat Eiropa 2020 uh, stratēģijai trūkst līdzekļi un resursi. Uh, nākamais aspekts Tas ir e, parādi. E, Eiropas, e, Eirozonas parādi, ņemot vērā, ka Eiropas, Eirozonas valstīm ir dažāds parādu līmenis. Un tas, ko mēs šobrīd cenšamies darīt, lai risinātu problēmu, nav G20 ieteiktais. Mēs necenšamies panākt finansiālu konsolidāciju, lai panāktu izaugsmi. Nē, valstis, kas veids finanšu konsolidāciju, eh, koncentrējas tikai uz īstermiņa mērķiem. Viņām nav vidēja vai ilgtermiņa izaugsmes eh, stratēģijas. Šie jautājumi ir gana svarīgi paši par sevi. Lai mums vajadzētu tos apspriest. Pretējā gadījumā eh, mēs eh, zaudās, zaudēsim savu lomu kā svarīgu spēlētāju starptautiskās pārunās. Nākamais aspekts, ko e, eh, gribu pieminēt, ir, ka Eiropas Savienībā šobrīd nav skaidras iekšējas ekonomiskas stratēģijas. Mēs runājam arī par brīvu tirzniecību, nevis tikai uh, godīgu tirzniecību un līdzvarotu. Tātad free, ne tikai fair trade. Un te rodas jautājums, kā mēs varam izvairīties no asimetriskiem um, efektiem, eh, ko uh, sekām trešajās uh, pasaules valstīs no mūsu pašu problēmām. Paldies! Čau. Paldies! Tagad centīšos atbildēt uz jautājumiem tādā secībā, kā tie tika uzdoti. Eh, daži jautājumi un komentāri bija visai līdzīgi. Un mēs abi runājām par to, ka mums šķiet, ka e, Eiropas Savienība vairāk runā par to, ko citiem vajadzētu darīt, nevis ko mums pašiem vajadzētu darīt. Nu, tam es pilnībā nepiekrītu, jo tomēr es e, norādīju uz vairākiem aspektiem, kam, manuprāt, vajadzētu būt e, mūsu uzdevumiem, lai samazinātu starptautiskās svārstības, un tas arī sakrīt ar G20 ieteikto, un, protams, ar to nav gana, bet, nu, mēs cenšamies kaut ko darīt. Uh, Un galvenais iemesls, kādēļ es neieslīgu. Iemesls, kādēļ neieslīgu detalizētā aprakstā, ko Eiropas Savienībai varētu darīt, lai novērstu globālās svārstības, ir tas, ka mēs nemaz tik daudz svārstības globālā kontekstā neredām. Mūsu eh, tekošā Eiropas eh, tekošā konta stāvoklis ir eh, relatīvi sabalansēts. Un cerams, ka nu, uz priekšu tas tāpat arī paliks. Līdz ar to mums īsti nešķiet, ka mēs vispār kaut ko daudz varam darīt, lai mazinātu globālās svārstības. Tieši tādēļ, ka globālo svārstību cēlonis eh, nav meklējums Eiropas Savienībā vai Eirozonā. Fokusam līdz ar to nevajadzētu būt uz mums. Izskanēja komentārs par to, vai mums nevajadzētu runāt plašāk, ne tikai par tekošo kontu un tā nelīdzsvarotību. Nu, varbūt mēs tiešām varam runāt plašāk. Eh, mēs varam runāt arī ar ekonomistiem un eh, G20 eh, politiķiem. Un jautājums gan ir, vai mēs tiešām gribam iet pa šo ceļu, jo Ķīna kādā posmā kad mēs ar pirkstu rādījām uz Ķīnu un teicām, nu, jūs esat tieši tie, kas rada tekošā konta eh, nelīdzsvarotības eh, pārāk zemā maiņas kursa dēļ, un tad eh, Ķīna norādīja, bet kas ar uh, nabadzību Ķīnas dažos reģionos, kas ar, uh, ko darīt ar nelīdzsvarotos situāciju, piemēram, nabadzīgajās Āfrikas valstīs un attīstītajās bagātajās valstīs. Tā kā no viņa puses bija vairāk uh, problēmas ignorēšana, nevis gribēšana iesaistīties diskusijās. Līdz ar to no taktiskā viedokļa Eiropas Savienībai būtu labāk koncentrēties uz tekošā konta nelīdzsvarotību un ne runāt par uh, visām iespējamajām dažādajām nelīdzsvarotībām. Protams, tās pastāv, bet ja visas sāksim izskatīt, tad mēs iespējams ar Ķīnu vispār neko nepanāksim. Vēl, vēl viens runātājs. Tikai skaidrībai gribēju teikt, ka, manuprāt, mums nevis vajag apsvērt citas nelīdzsvarotības, bet vienkārši apzināties, kas ir šodienas problēmas. Mums jāsaprot, kāds būs ilgtermiņa attīstības eh, plāns, ņemot vērā šās nelīdzsvarotības. Tāpat es gribēju uzsvērt, ka mums ir jāpiemērojas jaunajai reālajai situācijai. Tas ir vienīgais, ko es gribēju uzsvērt. Nu, te es piekrītu. Patiešām ir eh, problēmas, kas ir eh, mūsu ekonomisko problēmu saknes. Un eh, te, lai tās atrast, ir jāiet dziļāk nekā mūsu šī brīža diskusijās. Jūs pieminējāt tirsniecību, un, protams, tai tiešām ir ļoti liels svars viens teikums, kas parādās tikpat kā visos G20 paziņojumos, ka mums ir jānoslēdz Doha sarunu kārta un mēs no Eiropas puses tiešām uzskatām, ka tas ir svarīgi, un mēs cenšamies to virzīt uz priekšu. Un arī te mums parādās sajūta, ka iespējams, ka citās pasaules daļās politiķi e, nav tikpat e, dedzīgi šai jautājumā kā mūsējie. Par lauksaimniecību šobrīd es nerunāšu, e, jo mans jurists te nav klāt. Uh, um, par Farējas kundzes komentāriem. Es piekrītu, ka uh, globālā finanšu krīze uh, ir uh, attīstīto ekonomiku finanšu krīze. Un uh, valstis kā Tunisija vai Ēģipte, uh, kuras ir tēt uh, uzmanības centrā, tās ir ļoti maz ietekmētas, jo viņa ekonomikas ir uh, salīdzinoši aizsargāts pret uh, ar tirsniecību ar ārvalstīm, relatīvi slēgtas ekonomikas. Nu, es nesaku, ka tie visi būtu pozitīvi faktori, un es nesaku, ka šīm valstīm vajadzētu turpināt eh, tādā pat garā, bet, nu, eh, viņas vismaz šobrīd nav tik ļoti skārusi globālā finanšu krīze. Lai arī tās ir daļa no globālās ekonomikas. Uh, Un atkal Eiropas Savienībā eh, te uh, izskanēja līdzīgs uh, komentārs par to, par nelīdzsvarotību. Uh, jūs norādījat, ka Eiropas Savienības sniegtā atbilde līdz šim nav bijusi adekvāta. Nu, te domāju, ka šādu diskusiju neatklāsim. Kā jau no paša sākuma norādīju, par šiem jautājumiem diskutē mani daudz uh, informētākie kolēģi, kas specializējas un uh, konkrēti velta sēdes tieši šiem jautājumiem, kas ir Eiropas Savienības iekšējie jautājumi. Nu, starptautiskajā sfērā mēs varam doties pie saviem partneriem, teikt, ka e- Eiropas 2020 stratēģija ir brīnišķīga, tā atrisinās visas problēmas eh, struktūrālajā jomā. Nu, to sakot, mēs iespējams apzināmies, ka zināmā mērā pārspīlējam, bet nu, tāds notiek starptautiskās pārnās. Ceru, ka uz jautājumiem atbildēju. Labi. Thank you very much. Eh, paldies. Ja, kā jūs norādījāt, problēmas leipstajā, ka jūs norādītās valstis atkārto pašas sevi, nu tad varbūt tas ir labi. Bet, eh, ja jūs te varat runāt, piemēram, par apvienoto karalisti, tad kāpēc jūs gribat to risināt? Un eh, norādīt, ka 4-5 valsts var pārstāvēt visu Eiropas Savienību. Šodien jūs pārstāvat Eiropas kontinentu bet rīt jau tas būs kāds cits jūsu kolēģis. Līdz ar to ir nedaudz grūti um, saprast, kā tā īsti varētu būt problēma, bet ir uh, teiciens, uh, kas saka, ka um, labi, ka varam būt laimīgi, ka neapzināmies, cik muļķīgi pasauli tiek pārvaldīta. Bet, nu, par, kāda ir, kāda ir 20 loma? Lai arī G20 eh, pārstāvētas eh, vairums eh, lielākās, ekonomiski spēcīgākās valstis, tomēr daudzas valsts G20 nav pārstāvētas. Vai kaut kādā veidā šajās sesijās tas tiek apspriests? Kā varētu parādīties demokrātiska tā teikt, atskaitīšanās, jo ja viņi grib būt globālā balss, eh, viņiem vajadzētu ņemt vērā arī citas valstis. Pretējā gadījumā varētu rasties īpatnēja situācija. Jūs pieminējāt Ķīnu un komentējāt, ko Ķīnai vajadzētu darīt, vai, nu, ko domā Eiropas Savienība vai G20, ko viņai vajadzētu darīt, bet jūs nenorādījāt neko par demokrātiju vai daudzpartiju sistēmu. Vai demokrātija Ķīnā ir neiespējams mērķis, kā fin Financial Times parādījās pirms pāris nedēļām vairāki raksti, sakot, ka uh, demokrātijas trūkums Ķīnā uh, šodien ir Ķīnas pluss. Viņiem nevajag uh, uzņemties visu tos slogus, kas nāk līdz ar eh, demokrātiju, kā piemēram eh, Indijā pārvaldība ir kļūst daudz grūtāka. Vai visus šos jautājumus G20 ir skatījuši? Jo, um, atgriežoties pie atskaitīšanās, domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Mans pēdējais jautājums un komentārs Eh, skar Sauda Arābiju. Kad Sauda Arābija runā, vai viņi runā naftas eh, ražotāju vārdā vai Arābu līgas vārdā, un kādas sekas, eh, jūsuprāt, būs viņu vārdiem Ziemeļāfrikā un visā šai reģionā, jo es domāju, ka nākotnē tas varētu būt ārkārtīgi svarīgi ieskaitot G20 nākotnē. Lielas paldies! Protams, šobrīd eh, te kombinējas gan struktūrāls nelīdzsvarotības, kas pastāvējuši vairākus gadus, un finanšu krīzes ietekme. Šos jautājumu gribu izskatīt ātri un prasīt eh, ka e, ASV kongress nesen e, reaģējis uz e, krīzi, tātad izanalizēja krīzes iemeslus, vai komiteja ir izanalizējusi šo atzinumu un izstrādājusi savu viedokli par to. Pagaidām, protams, mums nav mūsu viedokļa oficiālā paziņojuma par to, bet vai mēs to esam vispār izskatījuši. Um, nākamais komentārs par efektivitāti. Es nedomāju, ka te vajadzētu runāt par uh, demokrātiju šai uh, kvazi organizācijai. Vajag koncentrēties to, vai tā ir efektīva, vai tā nav pārāk dārga. Jo uh, bieži vien tam tiek pievērst liela uzmanība, bet nekas daudz reāli ne, nemainās. Vismaz tā domā daudz pilsoņu, ieskaitot mani pašu. Vai komisija domā par to, kā mēs varētu to padarīt efektīvāk, kā integrēt to kādā citā organizācijā? Un šai sakrā par, star, eh, par eh, struktūrālām svārstībām un finanšu un kapitāla tirgiem. Jautājums par spekulācijām. Šķiet, ka Eiropas Savienībā ir divas nostājas. Viena, vismaz vārdos, ir tā, ko pauda uh, Sarkozī, ka regulācijai vajag uh, jābūt spēcīgākai, kamēr komisija saka, ka spekulācija vispār nav problēma. Nu tad, ko jūs eh, ziņojat industrijai? Vai jūs negribējāt parādīt pasaulē starpību šajās nostājās? Tad vai jūs pārliecināsiet Sarkozī, ka Eh, ar spekulāciju problēmu nav, vai viņš pārliecinās jūs par pretējo, vai atradīsiet kādu eh, vidus eh, līdzsvaru, jo, nu, es saprotu, ka spekulācijas nav svārstību iemesls. Spekulācijas, zināmā mērā, iespējams, pastiprina kādas no svārstībām. Uh, Bet, eh, nu, un te es atgriežos pie savu pirmā jautājumu. Ja spekulācijas pastiprina kādas no svārstībām, tad jautājums ir, vai mēs esam pārregulācijas beigās nonākuši, vai kāds amerikānis varētu paskaidrot eh, iemeslu nodabināt jaunu regulatīvo ietvaru, protams, nevis eh, vecājā nozīmē, bet kādā pilnīgi jaunā formā. Nu, tāda būtu man jautājuma. Paldies! Paldies par uh, daudziem uzdotajiem jautājumiem. Order, um, one... Un uh, tagad es atkal atbildēšu kopā uz jautājumiem, kurus uzdeva vairāki runātāji, jo vairākas domas no, atkārtojas no jauna un jauna. Piemēram, vai mums uh, nevarētu būt uh, vienkāršāka sistēma, uh, kurā uh, lielās valsts arī mm, ne tikai tās pārstāvēt Eiropas Savienību. Nu, es nesu īpaši drošu, vai uh, kādas lielās valsts gribēs pārstāvēt visu Eiropas Savienību, jo ja e, Vācija grib pārstāvēt Eiropas Savienību, tad diez vai Eiropas Savienība gribēs vienmēr uh, pārstāvēt Vāciju, jo viedokļi var atšķirties. Tā skaitā jautājumos, uh, par kuriem vispār nav vienošanās, kā uz tiem reaģē. Es nesu drošs, ka mēs gribētu, lai lielās valsts pārstāv Eiropas Savienību, bet kad mēs apspriedām jautājumu ar komisiju un analizējām, kādām vajadzētu būt Lisabonas līguma sekām uz šo situāciju, mēs norādījām, ka mūsuprāt vajadzētu būt Eiropas Savienības nostājas paudējam G20 ne jau līderu eh, līmenī, jo, nu, te, eh, bet finanšu ministru līmenī. Un, mūsuprāt, tā vai, varētu būt vai nu komisija, vai kāda dalībvalsts, kas tur jau pārstāvēt, vai arī Eiropas Savienības prezidējošā valsts, tā kā esam agnostiķi šai jautājumā. Jautājums joprojām paliek atvērts, vai lielās dalībvalsts vispār gribētu to darīt. Šai sakarā pastāv diskusijas par pārstāvniecību G20 un efektivitāti tepat laikā. Un skairs, ka šīs divas nevienmēr sakrīt. Jūs jautājāt, vai uh, tas vispār tiek apspriests? O oh, jā, par to runā visai daudz, jo G20 jūtas atbildīgi uh, par uh, to, ka uh, nav pārstāvoši un gribētu par valstīm, kuras nav pārstāvēts, piemēram, uh, Eh, no Korejas bija. Malāvī piedalījās vairākās eh, sēdēs, Etiopija, Singapūra ir piedalījušās G20 sēdēs. Šīs valstis to dara, lai eh, sasniegtu ne G20 valstis. Un pastāv skaidras instrukcijas un sapratne, ka šīm valstīm kas atrodas noteiktā geogrāfiskā reģionā, vajadzētu komunicēt ar citām šī paša reģiona valstīm par to, kas notiek ar G20 valstīm. Piemēram, Dienvidāfrika skaidri saskat savu lomu, komunicējot ar uh, eh, subsahāras Āfrikas valstīm. Sauda Arābijai tas pats attiecībā uz uh, Arābu valstīm. Nezinu, vai atbildēju uz jautājumu, vai viņi pārstāv Arābu līgu vai naftas ražotājs, bet, nu, sēdēs var redzēt, ka Sauda Arābija bieži pārstāv viedokli, kas būtu vienots visām naftu ražojošajām valstīm. Bet vairāk tomēr tuvo austrumu viedokli, kas, iespējams, pārāk maz izskan G20 sēdēs. Bet atgriežoties par e, nesamērīgo e, līdzsvaru starp efektivitāti un atskaitīšanos, nu, jau šīs e, disbalans ir visai liels, un dažreiz šķiet, ka diskusijas ilgs pārāk ilgi, ka sēdēs nenotiek diskusijas, bet Eh, vienkārši runātāji viens pēc otra izsakās, neuzklausot viens otru, tā kā nekāda interaktivitāte nepastāv. Līdz ar to eh, varētu šķist, ka varētu samazināt grupas eh, izmēru, lai panāktu konkrētākas diskusijas un konkrētākus iznākumus. Uh, Es jums nevaru te piedāvāt eh, risinājumu. Viens variants būtu dibināt darba grupas, kas apspriest tikai ierobežotu ja, skaitu darba kārtības jautājumu, un ja uz fokusēs uz konkrētiem jautājumiem, tad ir lielāka iespēja tos atrisināt, bet, nu, arī tas prasīt visai liels resursus, tā kā es neesmu droši, ka risinājums tiešām pastāv. Tāpat es domāju, ka risinājumu nemaz nav, un ka jautājums par žūrī joprojām netiek apskatīts. Un eh, atbildot uz pēdējās runātājs jautājumu, tātad kas ir eh, G20 eh, pastāvēšanas sekas un rezultāti? Atcerēsimies, ka pastāv arī joprojām G8 un G7. Atvainojiet, nav, nebija Toronto. Mums Eh, bija eh, gan G8, gan G7 sēdes, un cilvēks piedalījās abās sēdēs, tad norādīja, ka mums nevajadzētu uh, Uh, uzskatīt, ka G, ar G8 ir uh, cauri un ka G20 pārņem visu šīs uh, funkcijas. Nē, G8 daudz efektīvāk pieņem lēmumus. Bet ir jāatzīst, ka nevar piespiest G8 locekļus īstenot viņu pieņemtos lēmumus, tāpat kā to nevar darīt ar G20 dalībniekiem. Bet tomēr, ka cit, līdz cilvēku spiediens atstāja iespaidu un, ja kādi oficiāli paziņojumi ir tikuši veikti, tad cilvēki cenšas pildīt savus solījumus. Nevajadzētu arī aizmirst, ka G20 ir bijis ļoti efektīvs cīnoties pret krīzi. Kad tā sākās, cīņa pret notikušo finanšu tirgos eh, G20 ietvaros tika ļoti veiksmīgi apkarot. Problēma tagad ir, kad mēs eh, izejam pamazām no krīzes Nu, eh, to panākt nebija īpaši viegli, jo eh, krīze bija liela, bet visiem te bija vienoti mērķi, vienots intereses, līdz ar to bija vienkārši īstenot eh, nolemtos pasākums. Šobrīd situācija ir pretēji. Katram ir cits mērķis un līdz ar to īstenot pieņemtos lēmumus kļuvis grūtāk. Bet, nu, kā jau norādīju, šis disbalanss pastāv un man nav skaidrs atbildes kabatā, vai tam vajadzētu vajadzētu būt G20, G8 vai G7, kam vajadzētu to atrisināt. Ir dažādi uh, scenāriji, kas pieminēt, piemēram, ka būtu darba grupa, kas runā par uh, valūtas maiņas kursiem. Nu, eh, te būtu ļoti uh, ieinteresēts iesaistīt uh, Ķīnu, bet nezinu, vai kā ar citiem. Un jautājums, vai komisija ir viedoklis par to? Nu, uh, Mums vēl nav uh, konkrēts viedoklis, par ko mēs būtu vienojušies, to, par to mēs turpinām runāt un katreiz izskan jauns eh, priekšlikums, kāds kolēģis vai akadēmiķi izsaka konkrēts priekšlikums, mēs tos inalizē, izanalizējam, sniedzam savu viedokli. Un eh, galvenais, eh, ko komisija uzskata, ir, mūsuprāt, svarīgākais ir, lai Eiropa runātu ar vienu balsi, lai jebkādas ieviestās Eh, izmaiņas tiktu ieviestas, tām vajadzētu vest pie, novest pie tā, ka visa Eiropa runā ar vienu balsi. Un šādā kontekstā arī mēs izskatām dažādos priekšlikumus. To, to Mr. Swoboda's uh, question on. Pasvabats kunga jautājumu par ASV kongresu. Nu, tas uh, un sagatavot ziņojumu. Tas milzīgs ziņojums. Uh, un tiešām ir runa arī par resursu ierobežojumiem un tam līdzīgi, bet mums nebija iespējams to nopietni izanalizēt, tā kā mēs tam nopietni vēl pievērsīsimies katrā ziņā. Jā, mēs to analizēsim un arī sagudosim savu atzinumu, bet šobrīd vēl neesam to izdarījuši. Es varu vēl papildināt. Pagājušo gadu mēs arī bijām nelielas deklācijas sastāvā ASV, un tikāmies arī ar komitejas priekšsēdētāju un tāpat arī ar viņu darbiniekiem, un toreiz norādījām, ka viņš pabeigs to ziņojumu, tad viņš atkal brauks uz Eiropu un mums arī iepazīstinās ar šīs ziņojuma rezultātiem. Mēs viņus esam, esam uzaicinājuši. Jāatzīst, ka nav nekāda skaidrā balsojuma vēl līdz par šo, jo seši demokrātija to atbalstīja, bet četri republikāņi savukārt arī nezinu, ko īsti lai darīt. Tad, manuprāt, dalās trīs pret viens vēl. Līdz ar to mēs redzēsim, vai Angelikas kungs atbrauks un tad mums arī būs viņš viesos. Jā, es atvainojos. Jā, tad vēl <laughs> es saucu spekulācijas, jūs sakat, Sarkozī, nu, jautājums tātad līdz ar to ir par to, vai spekulācijas arī spēlē konkrēts lomas, lomu izēvielu tirgu, un vai tur ir problēma vai nav. Bija arī jautājums par Grieķijas eh, parādu. Nu, jā, tur arī ir tādas domas, ka kāds varētu būt vienkārši spekulējis, bet, nu, jautājums tur nav īsti par to, vai kā tad, kā jūs norādat. Komisijas pozīcija problēmas nerada. Es uzskatu, ka mūsu problēma varbūt jāskatās savādāk. Mums ļoti rūpīgi un piesardzīgi jāskatās. Līdz šim, balstoties uz līdzinēju analīzi, zinot, ka tas vēl nav gala variants un tur vajadzēs vēl papildus analīzi veikt, bet līdzinē analīze atklāja, ka Mēs, diemžēl, nevaram šobrīd parādīt un atklāt, kā eh, šeit lomu spēlējuši to arī kādas spekulācijas. Mēs arī nevaram pateikt, ka nespēlē. Mm, mēs varam nonākt vēl šajā brīdī pie dažādiem secinājumiem. Tātad mēs varam teikt, ka spekulācijas var kāpināt finanšu krīzi, bet vienlaikus tā var arī palīdzēt to atrisināt. Ja jūs skatāties uz finanšu tirgiem, uh, kurus izmanto arī tirgus dalībnieki, lai arī kaut kādā veidā mīkstinātu dažādu veidu svārstības, tad viņi to var izdarīt. Nu, protams, ka mēs varam arī visus pasaules cēloņus un nelaimes pierakstīt spekulantiem, bet nu, es to nevēlētos tā darīt. Mums nav īsti šobrīd pārliecības, un mēs nevaram tā teikt to. Mums ir jāveic un jāturpina analīze. Un tad mums būs ļaužaini pierādījumi, tad mēs varēsim, protams, runāt par spekulācijām. Tas savukārt gan ir viens no jautājumiem, kurus mēs arī skatīsim Francijas prezidentūras ietvaros. Un nu, lūk, beidzamie divi komentāri. Nikolaus Huntis un tad beidzamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji. Bekungs, paldies jums par jūsu uzrunu. Vēlos norādīt un pateikties jums. Man liekas, ka jums ir labs humors. Vai nu es arī varbūt kaut ko pārpratu, ja iespējams sākumā. Manuprāt, jūs runājat, ka jūs esat ir optimistiski noskaņots, varbūt, ka naivi optimists. Un vēlāk savukārt, ka jūs sniedzat savus atbildes, izskatījās, ka jūs īstenībā esat diezgan liels reālists. Bet, nu, kā es teicu, kad Tas, ko jūs teicāt par spekulantiem un par Grieķijas parādu, ir konkrēti sakal jautājums, kas parāda, ka atkal, ai, nu, jā, sabojā man iespēja par jums. Bet, nu, labi. Man ir tomēr jautājums, varbūt, ka jums ir kaut kādi indikātori, kurus viss varētu izmantot, varbūt kaut kāds mehānisms, kur mēs varam uzskatīt par efektīvu krīzes risināšanā. Nu, kāpēc mēs visu laiku ņemamies ar to Ķīnu? Nu, Ķīna ir savs uzkrājums, jā, nu labi, nu kāpēc Mēs tātad gribam mm, visām varītēm panākt, lai viņi likvidē šo savu uzklājumu. Mums Vācija arī bijis uzkrājums, un Vācija ir atteikusies spērt pieprasītos soļus Eiropā, samazinot savus uzkrājumus. Tad kāpēc jūs domājat, ka G20 ietvaros jūs varētu piespiest Ķīnu rīkoties līdzīgi? Bet tā kā jūs to sagaidāt. Nu, kā es saprotu, līdzinās debats ir par to, vai Ķīna un Vācija mēģinās kaut kādā veidā pārspēt vienu otru. Tad, kurā izdosies piespiest otru pusi samazināt savus uzkrājumus. Tālāk svārstības konkrētās, par ko jūs arī runājāt un norādījāt. Tas ir tieši saistīts ar visdažādākiem uh, visdažādākām valūtas politikām dažādās valstīs. Eiropā mums ir bijusi ļoti skaidra a, apziņa pār arī konkrētām darba izmaksām. Un mēs līdz ar to vienmēr esam pievērsuši uzmanību arī darbinieku uh, tiesībām un mēģināšu arī nodrošināt konkrētās drošības un garantijas. Savukārt Ķīna tikai spiež elastību, proti samazināt algas un panākt, lai cilvēki pēc iespējām mazākām algām strādā arvien ilgāk. Nu, lūk, un tas ir vērsts uz to, lai katrā ziņā viņi kāpinātu savu konkurētspēju, samazinot izdevumus un vairāk piespiežot strādāt eh, darbiniekiem pār zemāku atalgojumu. Nu, mēs tikai ceram, ka šādu valstu cerības uh, un balstīt ekonomikas atvešanošanos Ķīnu, tas būtu pilnīgi uh, vējā. Tālāk, Hubners kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es, diemžēl, palaidu garām sākotnēju prezentāciju, bet es sākot, nu, saprotu, par ko, protams, šodienas teko, uh, diskusijas ir. Un skatoties, protams, šī uh, tekošo kontu deficīts vai pārpalikums, uh, un kāds ir Ķīnā. Nu, mums svarīgākais jautājums, protams, ir Ķīnas valūtas kurs, kas ir viens no galvenajiem ekonomikas arī instrumentiem. Un es domāju, ka Eiropā mums vajadzētu nopietni, nopietni arī skatīt nopietnās struktūrālās izmaiņas, kas šobrīd notiek Eiropā. Ja mēs to ņemsim vērā, tas nākotnē varētu radīt papildus svārstības. Bet šoreiz jau tagad būtu jārunā par reālo ekonomikas konkurētspēju, ne tikai par pievienoto vērtību, ko rada vai nu pārspēlēta, vai arī uh, augsta vai zema attiecīgās valsts valūtas vērtība. Tāpēc mēs nevaram visu ekonomikas problēmas tādu novelt uz valūtas neatbilstīgo kursu. Bet par to mums būs arī nopietni jāanalizē. jo veidot arī šādas struktūrālās izmaiņas, mēs varētu nonākt ļoti sarežģītā situācijā, kur būtu vēl grūtāk atrast kādu pielāgošanās mehānismu, ja reiz ķīnieši tiešām iegūtu milzīgu konkurētspēju. Reāli konkurētspēju, kas nebalstās valsts tikai uz uh, ļoti zemu valūtas kursu. Tāpēc man jautājums. Komisija, skatoties uz jūsu analīzi un skatoties arī citus spēkus šobrīd, kas ir aktuāli vai mēs varam rēķināties arī kaut kādu tālāko ietekmi nākotnē, kad varētu rasties reāls jau ekonomikas svārstības. Paldies! Thank you. Um, I must... Paldies, precizējuši dažas lietas. Tā kā es runāju par spekulācijām, es teicu, ka mums nav nekāda pierādījumi, kā spekulācijas būtu konkrēti um, ietekmējušas cenu. Bet īstenībā es tad runāju par izēvielu cenām un pārtiks produktu cenām, nevis par Grieķijas parādiem. Tad es nerunāju nekādā ziņā par to, vai um, spekulanti būtu izraisījuši Grieķijas finanšu marketu krīzi un finanšu krī, e, tirgus e, reakciju uz Grieķijas situāciju. Tālāk šis komentārs par to, vai es esmu naivs un optimists. Uh, attiecībos Ķīnu un tā tālāk. Es gribētu norādīt un citēt franču valodā. Um, and, and it, I have it on, uh, you know, on my head, so it may be not entirely correct, but, but it, it goes something like, il ne faut point, uh, il faut point espérer pour en... Nevajag cerēt, lai uh, izdotos, un uh, nevajag uh, iecirstēs, lai kaut ko panāktu. Un tas pats attiecams uz ķīniešiem. Ja skaties, viņu tagad piecgads plāns. Un paš Ķīnas interesēs ir tāds tas, ka līdzsvarot arī šo savus kontus. Un tas, kā tas neko piedāvā, ir mazāk kā 40% IKP ir viņu pašu uzstādītais mērķis. Un katrā ziņā reāli ir jāskatās, ko tas nozīmē. Šāds mākslīgs zemes procentu likums arī. Arī tas nozīmē, ka viņi ļoti maz tērē, piemēram, izglītībai. Vai tas tiešām tas, ko viņi vēlas saviem bērniem, vai viņi vēlas ar vienu, lai iedzīvotiem būtu ļoti maz, labklājību nodrošināt. Uh, Daudz ķīnieši to saprot, un tāpēc viņi jau nedaudz arī pieprasa izmaiņas, un Ķīna reaģē. Viņi arī pārveido arī savu izaugsmi. Un es vēl gribu atgriezties pie jautājumu, pie kuru neatbildēju iepriekš, ne tāpēc, ka man nepatika jautājums, un es varētu no tā izvairīties. Tātad jautājums par Ķīnas demokrātiju. Tas, ka Līvkungs ar vienu ir cietumā. Lūk, šāds jautājums, protams, neskata G20 ietvarā, jo tur ir galvenokārt ekonomikas jautājums, kurus izskata, jo G20 ir ekonomikas organizācija, bet tie jautājumi ar vienu ir spēkā sarunās ar Ķīnu. Un tas arī viens no Eiropas pozīcijas sarunās ar Ķīnu jautājumiem. Ķīna un demokrātijas krūtums uh, trūkums, kas it kā ļauj Ķīnai strauji pieņemt nozīmīgus lēmumus un reaģēt uz tirgiem. Lūk, tas ir viedoklis, bet Ķīna, Ķīnas eksperti, uzskata tomēr savādāk. Viņi eksperti norāda, ka šī sistēma ir tik ārkārtīgi eh, balstīta uz vienprātības lēmumiem, ka, piemēram, Eiropas Savienības un Ķīnas dialogā iepriekšējā gadā nu, tas dialogs bija gandrīz neiespējams, jo um, viņi nebija gatavi kompromisam, un tāpēc mēs arī analizējām to visu un sapratām, ka Ķīna bija vienkārši sasnieguši to limitu, uh, tas kā premjers, ko viņš var atļauties. Un viņš kā premjers, protams, nevar pieņemt atsevišķus kompromisus, jo sarunas nav vairs tāds kā iepriekš saskaņots. Un tas ir diezgan sarežģīti. Tas arī atsaucas uz iepriekš, ko es teicu par sarunām G20 ietvaros. Un bieži vien Ķīna saka nē, tikai tāpēc, ka viņiem tālāk mandāts nav, nav pilnvarojumu. Un tas nozīmē, ka šāda sistēma arī viņus ierobežo. Pilnīgi negaidītā veidā. Un beidzamais jautājums. Te nav runa par to, ka Eiropa kaut kādā veidā tagad uh, pārņemtu Ķīnas modeli, ka maksātu mazāk strādniekiem Nē, ideja pavisam citā, ka Ķīna pārņemtu arī Eiropas modeli vai nu katrā ziņā virzītos uz to, ka arī strādniekiem Ķīnā ir labāks atalgojums, labāks dzīves apstākļi un labklājības valsts ir nedaudz lielāka. Lūk, tas ir tas, ko mēs mēģinām panākt un rādam Ķīnai kā iespējamo modeli. Tālāk struktūrālās izmaiņas Eiropas Savienībā. Man liekas, jūs runājat ne tikai par Ķīnu, arī par Eiropas Savienību, ne? Un par nozīmīgajiem tālākajiem soļiem. kas ietekmēs Eiropas ekonomikas izaugsmi, ja tas ir barots uz pārpratu. Nu labi, es pārpratu, jā. Ja es gribēju teikt, ka es tāpat par to nerunāšu. Es neesmu eksperts par struktūrālām reformām Eiropas Savienībā. Par Ķīnu arī droši vien esmu īstais eksperts, bet. Nu, te es nu, tomēr varu pateikt to. Visi elementi, kurus mēs piedāvājam Ķīnai, kurus mēs mēģinām Ķīnu pārliecināt, piemēram, finanšu sektora attīstību. Tagad Ķīnā ir savs finanšu sektors, kuru uzraug tieši valsts, kuru valsts sniedz palīdzību, kur eh, investīcijas netiek veikts balstoties uz ekonomikas likumiem, bet gan uh, politiskiem lēmumiem, kurās sektoros, kurās provincēs ir vajadzīgas investīcijas. Tas nenozīmē optimālu investīciju, bet tā ir lūk tāda struktūrālā reforma viena, kuru mēs Ķīnai tomēr piedāvājam. Piemēram, mēs norādījām, ka jums vajadzētu samazināt šo ieturēto kā peļņas daļu valsts uh, uzņēmumos, jo viņiem ir tāda situācija, ka daudz uzņēmumu rada milzīgu peļņu, viņi nezin, ko to peļņu iesākt. Viņi vienkārši nevar arī, protams, izmaksāt akcionāriem, jo akcionāru tādu nav. Vienīgais akcionārs ir valsts, un līdz ar to viņi veic zināmas investīcijas, kas nav īsti optimāls. Un Mēs tos varam saukt par baltiem ziloņiem Ķīnā. Tiešām reāliem brīnumiem, kas tur notiek reizēm, un tas nepakļaujas ekonomikas prasībām. Un tā kā ekonomikas likuma ievērošana nāk Ķīnai pašai par labu. Paldies! Nu, lūk, tas tagad ir bijis ļoti interesants jautājums, kuram mēs esam daudz veltījušo laikā. Un tagad pievērsīsimies otram jautājumam. Un šķiet, ka jau mēs jau arī tam pieskarāmies nedaudz, runāt arī par ārējo kontu deficītu, tekošā kontu deficītiem. Jo nu, Ķīnā šī problēma skaistās arī ar konkrētu vienu lietu, tas ir proti ar konkrētu ASV lēmumu, piemēram, uzņēmumu General Electrics. Sākotnēji, kas viss neprasa uh, papildus jaunās tehnoloģijas visu šo radošanu viņi pārceļ uz Ķīnu. Tas ir bijis brīvprātīgs um, Amerikas uzdā, uh, uzņēmuma lēmums. Tas nekādā ziņā nav bijis Ķīnas politbiroja lēmums vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, tas ir bijis tātad paši amerikāņi. Un tāpēc saka, ka šeit ir tas, kā nu, viņi importē atpakaļ savus pašus ražotājus. Vēl atsaucoties arī uz kolēģi. Um, um, jautājumu par to, kā ir šīs atšķirības arī ASV un citur pasaulē un Eiropas Savienībā. Mums ir izveidots iekšējais tirgus Eiropas Savienībā, bet mums ir, protams, atšķirības starp, piemēram, Vāciju un Grieķiju un Portugāli. Mēs kādā ziņā tomēr vienmēr norādām, ka 55% apmērā Vācijas eksporta 55% nozīmē uh, citu valstu importu. Tas nozīmē, ka līdz ko Vācija kaut ko eksportē uz ASV, tad uzreiz 55% citām Eiropas uh, valstīm tas nāk atpakaļ. Līdz ar to tas sanāk, ja pieprasam, lai Vācija eksportē mazāk, tad sanāk, kad arī citas valstis varēs eksportēt mazāk. Tā tas īstenībā ir. Jo nu nevar būt tā, ka Vācija ne, ne, neeksportē savus augstu attīstītos produktus, un tad vairāk uzreiz visi iepirks Portugāles vīnogs vai rozīnas, nu vienalga ko. Tā īsti tas nedarbojas. Nu labi, tagad Beka kungs, mums atkal jums jālūdz tagad uh, visu skaidrot, bet jūs par to nenopelnat ne pat labu kafiju. Tā kā, nu. uzreiz laiks ķerties arī pie nākošā jautājuma. Tātad jaunā pasaules valodas kārtība. Nu, priekšsēdētāji, viss kārtībā. Man tiešām prieks arī būt šeit un jums daudz ko stāstīt. Kā... Līdz ar to tagad ķeramies pie otrā jautājuma - starptautiskās valūtas sistēmas reformas. Tas ir daļa no arī G20 um, prioritātēm, un uh, prezidents Sarkozī savā arī uzrunā uh, diplomātu sabiedrībai runāja interesantu terminoloģiju. Viņš izmantoja uh, non-system, tātad valūtas nesistēma, jeb neeksistējušās sistēma. Nu, vienalga, kā jūs to saucat, uh, līdzinējā Eiropas, uh, piedošana, pasaules uh, hibrīd sistēma vai frančuvā terminoloģija neeksistējošā sistēma, nu, tā tomēr pastāv un līdz šim ir darbosies tīri labi pēdējamo 40 gadu laikā. Un attīstītās ekonomikas ir ilgtermiņā izmēģina atskatījušās uz ilgtspējīgu un ilgtermiņa attīstību un stabilām cenām. Bet jau 2008. gadā krīze mēs atgādināsim, nebija tāpēc, ka kaut kādā veidā nedarboties starptautiskā valūtas sistēma, bet gluži pretēji. Sistēma ir diezgan noturīga bijusi pret krīzi, un līdz ar to mēs esam varam ideālā situācijā, protams, norādīt, ka ir zināms tomēr atkāps no ideāla, un līdz ar to reālā pasaulē ir arī reāls problēmas. Tātad iepriekšējās diskusijās mēs jau par tām runājam. Globālā ekonomika 21. gadsimtā redz, ka izvirzās divi galvenie spēlētāji. Mēs runājam par Ķīnu, bet ir Indija. Un, protams, neizbēgami, kā tas viss attīstīsies arī um, starptautiskajā valūtas sistēmā. Un mēs redzam arī beidzamo gadu laikā, ka līdzinājā sistēmā ir tiešām vairākas nepilnības, un tam ir jāpievērš uzmanība. Nu, tad kāds tas ir? Pirmkārt, valūtas maiņas kurs un to neatbilstība Ekonomisti pētot uh, valūtas funkcionēšanu ir vienojušies, ka īstermiņā nav nekāds problēmas, tur nekāds problēmas nerodas, bet viņi ir norādījuši, ka ne, nesaskaņota valūtas mm, kursi noved pie būtiskajiem arī ekonomikas lēmumu uh, kropļojumiem, arī pieņemot lēmumus par investīcijām, piemēram, tā tālāk. Un tas uh, ko mēs saucam par peldošo, jeb mainīgo um, valūtas maiņas kursu, tas ir bijusi dal, daļa arī um, kā pretsats fiksētajām kursam, un tas ir bijis arī tāds nākotnes modelis. Bet šīs neatbalstības, protams, ir viens no veidiem, kā mēs esam norādījuši, ka tas ir labāk nekā, piemēram, fiksētām um, valūtas kursu ieviešanu, un to visu laiku izmanto savā labā Ķīna, tātad šo argumentu par mainīgo valūtas kursu kā veselīgu ekonomikas instrumentu. Bet nu, mēs skatāmies, protams, kas šobrīd notiek. Bija milzīgas investīcijas arī un nu, kapitāla plūsmas, kas pēkšņi apstājās. Bet, nu, kāds tam ir pamats? Ličinējā augstā kapitāla plūsma uz jaunajām ekonomikām šķiet, ka tas ir bijis ļoti pamatoti, jo vismaz daļēji tas atbalsta tam, ko mēs arī uh, uzskatām par vērtīgu attīstības scenāriju ilgtermiņā un kapitāla kāpināšanu, investīcijas konkrētajās jaunajās valstīs un peļņas gūšanu. Tomēr atsevišķos apstākļos mēs norādām, ka kāpinot aktīvus un uh, aktīvu daļu cenu, mēs redzam, kas notiek. Mēs jau esam runājuši atsevišķi par, piemēram, par izēvielu cenu spekulācijām un tā tālāk. Mēs, protams, runājam par labklājības kā bāģeru nodrošināšanu pret dažādu veidā šādu svārstībām. Un finanšu tirgu mēs redzam, ka tas katrā ziņā arī var, zinām, arī absorbēt šādus, um, pat sakāpināt šos spēcīgos šoku sitienus, nevis tos kaut kādā veidā kā bufers mm, kalpot un mēs gadām pilnīgi novērst pie tāds nopietniem draudiem ekonomikai un ilgtermiņa svārstībām. Un treškārt mēs jau arī runājam par konkrētiem cēloņiem un par konkrēto politiku, kas būtu vērsta uz pielāgošanu. Nu, tātad tagad ir skaidrs, kad ir katrā ziņā jāmēģina saskaņot arī šīs pamatelementu līdzsvaru. Un G20 arī ir daudz runājuši par globālo kohēziju. Un mēs redzam tomēr, ka kohēzija īsti nedarbojas, līdz ko mēs sākām izrauties no finanšu krīzes, tā uzreiz visu par to aizmirst. Nu, ja līdzinojas princips ir bijis sakārtot pa priekšu savu sistēmu un tad citi arī sakārtos savu, nu tas īstenībā rada problēmas, jo nepietiek sakārtot tikai savu sistēmu, jūs skaidri uzreiz skatāties, kāds ietekmē jūsu kaimiņus. Un ja šīs politikas netiek saskaņotas starptautiskā līmenī, un neņem vērā arī pārneses efektu uz uh, partnervalstīm, tad rada nopietnas problēmas. Līdšanējā valūtas sistēma neparedz nekādu elementu, kas uh, aizskavētu kaut kādu svārstību, nevēlamu svārstību veidošanos. Un mēs nevaram runāt arī par elast, uh, tādu raitu, efektīvu pielāgošanas mehānismu, kas ļautu šai svārstības līdzsvarot. Un jo asimetriskāks šīs deficīts veidojas, jo tas vairāk skar konkrēti tās valstis, kurām nav uzkrāts rezerves, un, un tā tad līdz ar to ir vairāk problēma. Īpaši svarīgs tas uzreiz jautājums ir par starptautisko likviditāti un rezervju uzkrāšanu. Likviditāte pārstāv 70% no kopējām rezervju apmaiņām, kas uh, kas tiek uzkrāts eh, aptuveni 60% ASV un 30% eiro un aptuveni 10% citās valūtās. Un jāatzīst, ka citām starptautiskajām transakcijām ļoti maz tiek izmantots cits jau kāds valūta. Tad, tad tas tikai ir skaidrs, ka jāveidos kāds uh, reāls apdraudējums vai šoks uh, ASV dolāram, tad uzreiz tas ietekmē arī citas pasaules daļas. Un līdz ar to jums ir arī krīzes citās valstīs, tad jūs atkal mēģināt nodrošināt iespējamās garantijas, un tad paskatieties, ko šīs rezerves varat pārcelt uz citām vietām. Pat ja jums vispārējie rādītāji ir kā ļoti labi. Tātad sistēmas stabilitāte pilnībā ir atbil, at, atkarīga no bāzes valsts situācijas. Tātad par attiecīgi um, atkarību no rezervi uzkrājumu glabātāju. Mēs redzam, ir bijuši interesanti situācijas jaunajās valstīs, jaunajās ekonomikās. Mēs redzam, ka šīs rezerves ir piecas reizes kāpinājis šo īstermiņā parādu, ko viņi ir uh, atļaujušies līdz šim. Jo pirmkārt gan parā, uh, rezervju veidošana šajās valstīs ir ļoti dārgs prieks. Uh, Tas prasa papildus investīcijas, un tas nozīmē, ka viņi šo naudu uzkrāja, bet nektērē um, ienesīgajiem um, citiem darījumiem. Un atkal mēs varam runāt par zinām merkantilām politikām, piemēram, Ķīnā, kas šobrīd apzināti veido tekošā konta uzkrājumu, pārpalikumu, un un līdz ar to arī dod savu, no savas puses stimulē globālās svārstības. Un tagad atkal mums ir konkrēti priekšlikumi, ko mēs tomēr varētu darīt, lai lietas mainītu. Mēs jau esam uzsākuši, un šobrīd mēs izskatām vairākas iespējas. Tad esam uzsākuši analīzi. Un vairākas iespējas jau atklājas. Un es par tām arī tagad runāšu. Lūk, atkal sāksim runāt par globālām svārstībām. Uh, Atgādināšu to, ko teicu iepriekš. Ir jāizveido saskaņotā un koordinēta pieeja. Pirmkārt, tas nozīmē sadarbības pieeja valūtas apmaiņas kursiem. Komisija atbalsta priekšlikumu to, ko saulās sanāksmē jau vadītāji norādīja, kad ir, ir jāvirzās uz tirgus ekonomikas noteikto valūtas kursu svārstībām un ir līdz ar to arī reāli jāseko dažādu veidu izmaiņām valūtas kursa um, politikā. Manuprāt, tas ir ļoti apsveicams paziņojuma daļa, un galvenais tā ir šo visu arī īstenot praksē. Otkārt, mums jāatrod arī ilgtermiņa risinājums problēmām, kas saistās ar rezerves uzkrāšanu. Tāpat arī jāskatās, vai varam nodrošināt reālu rezervi dažādošanu dažādās valūtās. Mums ir jāskatās arī, stab, kādam tam ir stabilizācijas efekts uz valūtām. Nu, lūk, rezervi uzkrāšana pats par sevi nav nekas slikts. Paskatīsimies, piemēram, Norvēģiju ir izveidojusi savu naftas fondu, kas viņam ļauj arī risināt problēmas ar kā sabiedrības novecošana, līdz ar to tāda rezervu uzkrāšana tik liktos tīri pozitīvi. Tomēr problēmas rodas, ja šāds rezerves ir pārmērīgs. Un ko var darīt, lai izvarītos no šādas pārmērīgas rezerves uzkrāšanas? Nu, to varētu visam vienkārši. Atsevišķām valstīm mums būtu vienkārši jānosaka, kāds būtu viņiem atbildīgs at un atbilstīgs rezervju apjoms. Jo, godīgi sakot, mēs pat nezinām īsti, kāda ir šie uzkrātie rezervju apjomi. Un tur jāņem vērā atsevišķās valsts un to faktoru. Starptautiskais valodas fonds pie šī jautājuma strādā, Un mēs uzskatām, ka šis darbs ir ļoti nozīmīgs, un tas arī palīdzēs šīm valstīm tālāk attīstīties. Bet ar to arī nepietiek, jo ir jāskatās arī galvenie iemesli, kāpēc valsts izvēlas uzkrāt šādas pārspīlētas rezerves, un kādi tad ir šie iemesli cēloņi. Pirmkārt, viņi vēlas kaut kādā veidā apdrošināties. Īpaši Āzija, tās ir valstis, kas piedzīvoja diezgan nopietnu rezervu trūkumu, uh, Āzijas finanšu krīzes ietvaros 97. gadā un līdz 99. 8. gadam. Un tā ir viņa mācība, kā mēs tā to varam risināt. Mēs viņiem varam piedāvāt kāds re, e, alternatīvas, piemēram, finanšu drošības tīklus, kas būtu pieejami katrai valstī atsevišķi, gadījumā, ja viņiem sāk trūkt likviditātes. Un attiecībā uz G20 mums ir izdevies panākt jau zināmu progresu pagājušā gada laikā un piedāvāt jaunus finanšu instrumentus. Taču darbs vēl jāturpina un jānodrošina tiešām šādi pārliecinoši finanšu drošības tīkli. Un tā ko tad 2011. gadu G20 ietvaros, mēs skatīsim konkrēts mehānismus, kā šos finanšu šokus, kas pārceļo no vienas valsts uz otru, tātad šis pārneses efekts, kā tādos gadījumos Mēs varam izveidot arī šādu sistēmisku krīzes reakciju, kas arī var palīdzēt apturēt šādu uh, nevēlamo pārnesi. Tāpēc mēs runājam par reģionāliem finanšu e, tīkliem, drošības tīkliem, uh, kas jau eksistē, ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā, piemēram, Šanmai arī ir izveidots pašu finanšu tiz, e, drošības um, tīklus, un to mēs vēl koordinējam starptautiskā valodas fonda programmām. Un mēs arī uzskatām, ka kādā ziņā Āzija varētu arī izmantot mūsu uzkrāto pieredzi, runāt par nosacījumiem, konkrētiem um, finanšu tirgus nosacījumiem un to, ko mēs esam uzkrājuši kopumā. Tālākais solis būtu veidot um, multipolāro rezervi sistēmu Tas nozīmē, ka šīs sistēmas, kas tiek piedāvāts, tad varētu izvairīties no viena konkrētās valsts radīto sistēmisko risku uh, sekām. ASV. Bet, nu, lai arī centrālās valdības un centrālās bankas varētu ieviest konkrētus pasākumus, tad tomēr tie ir finanšu tirgi, kas nobalso par vai pret, kas saka, mēs pirksim vai nepirksim konkrēto valūtu. Un konkrētos gadījumos, tad atsevišķas valūtas varbūt tomēr, kā viņas stimulēt, viņas nekļūst par spēlētājām finanšu rezervu jomā. Tāpat arī skatoties ilgtermiņā, mums tomēr īstermiņā ir jāatzīst, ka šobrīd nav skaidri īsti tāds cits valūtas, kas varētu atbilst tam, ko kategorijai, ko ir izcīnījis ASV dolārs likviditātes ziņā, piemēram. Un vēl citi jautājumi, kuram pievērsīšos varbūt straujāk. Īpašās aizņēmuma tiesības, speciālās aizņēmuma tiesības, kuras tagad ir piedāvājis Startautiskais valodas fonds. Un um, Startautiskais valodas fonds ir nācis klāt dokumentu, kurā viņi norāda, kā pirmkārt, lai šīs īpašās aizņēmuma tiesības tās tiktu izmantotas un tās varētu izmantot starptautiskās valūtās, tad pirmkārt ir jākāpina to piedāvātais apjoms, jo līdz šim tīrie skaitļi ir pilnīgi gandrīz nekas, skatoties uz starptautiskām rezervēm, kas jau ir uzkrāts. Un, lai šis instruments um, uh, darbotos, tad tam ir jābūt ļoti praktiskam un juridiski skaidrojumam, ir jāveic arī juridiskās izmaiņas, lai lai šis SDR, tātad speciālās aizņēmuma tiesības, kā instruments, varētu tā efektīvi darboties. Mums nu, šobrīd nav īsti skaidrs, vai tas īsti darbosies. Pastāstīšu vienīgais tāds kā stāsts, ka uh, CBC, protams, ir pilnīgi kategoriski pret to. Nu, un to vēl saistās vēl cits jautājums, vai priekšsēdētājs īstenībā par to runāja. Jautājums ir par to, vai mums starptautiskā valūtu grozā vajadzētu iekļaut arī Ķīnas valūtu. Un, protams, ka mēs runājam priekšsēdētājs un norādīja, ka tas būtu konkrēts veids, kā Ķīnas eh, valūtu mēs arī varētu izveidot par starptautisko valūtu mm, rezervju valūtu. Nu, tas, kā ziņā būtu ilgtermiņa jautājums, kas pieprasītu nopietnas reformas pirmkārt Ķīnā, pilnīgi liberalizējot finanšu tirgus, atverot eh, finanšu centrus, patarot centrālo banku pilnīgi neatkarīgu un tā tālāk. Tur ir milzīgs reformas. Un visbeidzot pabeigšu, norādot, ka, kā mēs varam samazināt arī šo kapitāla plūsmu destabilizējošos faktorus. Jo Iepriekšā ja gadu laikā esam redzējuši, ka kapitāla kontrole un dažāda veida nostījumi, kāds ir ieviesušas atsevišķas valstis, dažas no tām arī G20 dalībnieces, lai risinātu šo problēmu ar kapitāla plūsmām. Nu, komisija to vērtē visu ļoti satraukta, jo mēs uzskatām, ka kapitāla plūsma ir pirmkārt vēlama un vajadzīga mūsu ekonomikas attīstībai, Un tas ir otrkārt arī veids, kas ir arī nostiprināts jau noteikts mūsu līgumā. Eiropas Savienība skaidri noteikts, ka brīva kapitāla kustība viena no pamatbrīvībām. Un ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī attiecībā uz trešajām valstīm un Eiropas Savienību. Līdz ar to kapitāla plūsmas ierobežošana nekādā veidā nav risinājums. Mēs uzskatām, ka labākais risinājums ir īstenībā nozīmē ieviest tādus spēcīgu pārdomātu mm, stabilizācijas programmu un īstenot finanšu reformas. Tātad mēs pirmkārt uzskatām, ka katrai valstī jāstiprina savu iekšēju ekonomiku, jāveido tāda politika, kas arī ļauj pilnībā visprātīgākā veidā arī izmantot ieplūstošo kapitālu un izmantot visus tos uh, instrumentus, ko katra valsts var atļauties. Bet, nu, vienlaikus es neesmu arī naivs, nec arī pārāk optimists. Mēs jau zinām, kas notiek. Mēs redzam, kas notiek. Atsevišķās vietās kapitāla pieplūdums ir milzīgs, ļoti nopietns, un šajā gadījumā kapitāla kontrole būtu varbūt galīgais risinājums, galīgais risinājums ultimā ratio, kur mēs varētu izmantot. Bet tas tikai būtu kā tāds pārējais posms risinājums, un tas varētu būt viens no arī ļoti mērķiecīgiem instrumentiem, Un visbeidzot, to varētu arī koordinēt mm, starptautiskā kontekstā. Tas, protams, būtu nevēlami, ja atsevišķas valstis ievieš kapitāla um, plūsmas, ieplūšanas kontrolas vai arī kaut kāda veida valūtas maiņas kursu mākslīgi regulē bez konsultē, nekonsultēs citām valstīm. Tāpēc mums jāskatās arī uz tām valstīm, kas ir pārvērtējuši savus valūtas kursus. Un tāpēc kopējais mērķis starptautiskā valūtas fondam nodrošināt starptautisko valūtas koordinātu eh, kopi, eh, sistēmas eh, stabilitāti. Nu, ir arī nozīmēt, kā daļa no tā ir kapitāla plūsmas uzraudzība. Un mēs esam arī gatavi, protams, arī starptautiskam valūtas fondam arī uzticēt, izveidot šādas vadlīnijas par kapitāla izmantošanu. To, piemēram, nesen arī ierosināja arī Franču finanšu ministre. Te arī likšu punktu. Jā, paldies jums par šo prezentāciju, par ieskatu. Līdz šim četri deputāti pieteikušies, un tūlīt arī visu nolasīšu, un vēlāk citi arī aicinu pieteikties. Am, uh, um, uh, Sanchez Pesero, wir haben Robert Goebbels, wir haben äh, uh, Olle Schmidt, wir haben Miguel Portas, äh, hier unseren griechischen Kollegen und äh, Tas arī viss. Un tagad vispirms vārds mūsu referentē parešai, pervēršai Berešai. Paldies! Man būtu pirmais jautājums, kas būtu varbūt tāds pavisam muļķīgs. Nākamajam G20 mums ir milzīgas ambīcijas un uh, viena no četrām tēmām ir starptautiskās monetārās sistēmas reorganizāciju. Tāpēc es gribētu zināt, kā jūs domājat, ko mēs kā Eiropieši varam sagaidīt no šī G20, kā mēs varam zināt, ka tas būs bijis veiksmīgs. Un tālāk es pieļauju, ka Eiropas Savienība neapstrīdē, negrasās apdraudēt brīvu kapitāla kustību, bet mēs redzam arī, ka šī te brīvā kapitāla kustība uh, var tiek izmantot arī spekulatīvos nolūkos, un gal galā eh, mē, mēs panākam pretēju efektu tam, ko mēs cenšamies panākt ar struktūrālajām eh, reformām, ko citi eh, sauc par tādiem striktiem plāniem. Vai komisija šajos apstākļos nevarētu tomēr atbalstīt ideju par finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem no vienas puses, un otras puses, vai nevarētu apsvērt iespējas par plašākas vīzijas eh, izveidošanu par šo te eh, tirsniecību kopumā. Paldies! Liels paldies, eh, saka Sančes Presēdokungs. Es vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Vispirms, Francijas prezidentūra G20 Es vēlētos zināt, cik liela ir koordinācija starp Eirogrupas prezidentu komisiju un uh, Francijas prezidentūru, jo šis jautājums tomēr ir ļoti nozīmīgs. Otrakārt, ekonomiskais ietvers un monetārā sistēma, tas tomēr ir mūsu kompetencēs un mēs varētu kaut ko darīt. Bet ja eh, mēs ķersimies pie savas valūtas, tas varbūt varētu veicināt vēl inflāciju, tāpat arī izējuma materiāla izmaksu palielināšanos un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es gribētu zināt, vai šis jautājums ir pietiekami nozīmīgs, vai mēs veicam nepieciešamos mm, centienus un tālāk. Monetāriem fondam ir citas eh, funkcijas, vai to ir iespējams vispār izmantot kaut kādā veidā, kā tas sasaucas ar mūsu pārvaldību Eiropas Savienībā. Treškārt, monetārā sistēma darbojas ciešā saistībā ar to, kas savulaik bija gads sistēma, kas eh, savulaik eh, darbojas kā Bretonvuds sistēmas mantinieks. Tagad mums ir daudzpusēja sistēma, labi, lai nu tā būtu, bet, bet šī sistēma darbojas tikai precēm, vai mēs nevarētu kaut ko līdzīgu paredzēt arī attiecībā uz kapitālu. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jādomā par jaunu līdzsvaru izveidošanu. Mums savulaik bija eh, sanāksme ar Indijas pārstāvjiem, un mēs eh, varējām labi redzēt to, ka viņiem tik tiešām bija milzīgs satraukums par to, kas tālāk notiks attiecībā uz kapitāla plūsmu. Krīzes ir piedzīvots arī 90. gados, un visi teica, ka um, tieši šis te, šī te kapitāla plūsma destabilizē tirgus, bet mēs esam par investīcijām, mēs esam par ilgtermiņa investīcijām, un ir skaidrs, ka mums ir jācenšas panākt uh, zināmu uh, kontroli par šo te kapitāla kustību, jo citādi mums neko neizdosies panākt. Tāpēc varbūt mēs varētu apsvērt iespējas par daudzpusēju sistēmas izveidošanu, lai mēs eh, varētu tomēr ietekmēt kaut kādā veidā kapitāla kustību. Mums vajadzētu kaut kādā veidā ietekmēt Es domāju, ja mums ir um, starptautiskā tirsniecības organizācija, tad mēs varētu kaut kādā veidā organizēt arī finanšu um, plūsmas. Tālāk, nākamais jautājums par maiņas kursu un par rezervēm. Maiņas kurs, protams, tam ir jāsako notikumiem tirgu, ir nepieciešams panākt to, ka valūts ir konvertējams un uh, lielajām ekonomikām ir jādarbojas, eh, valūtas grozā, es domāju, ka tas ir, tas palīdzēs visiem virzīties uz priekšu, bet vēl viens aspekts. Vai mums izdosies panākt vienošanos? Bretona Vuds eh, vienošanās tika panākta vairāk desmit valstu starpā, tāpēc mums būtu jādomā, kā mēs varētu kanalizēt visu šo rīcību, varbūt mēs varētu izmantot ANO kā ietvaru. starptautiskā valūtas eh, fonda sistēma arī varētu mm, attiecīgi sākt darboties ANO ietvaros un tā tālāk un tā joprojām. Paldies! Liels paldies par uzdotajiem jautājumiem. Kā jau es teicu sākumā, mūsu ideja par visiem šiem jautājumiem ir tāda, ka sākotnējā um, stadijā mm, mums nevar būt pilnīgs skaidrs viedoklis par visiem šiem jautājumiem. Ir jautājumi, pie kuriem mēs vēl neesam sākuši vispār eh, strādāt. Eh, mēs neesam eh, sākuši pārdomāt noteikts jautājums. Bet atbildot uz jautājumu par to, kā mēs uh, gadu beigās varēsim izvērtēt, vai šī te Francijas prezidentūra G20 ir bijusi veiksmīga vai nē, Es domāju, ka vispirms jau Sarkozī eh, pats mums pateiks, kā mums jāvērtē šis G20, bet ja nopietni runājam, tad es domāju, ka mums ir jādomā par vairākiem specifiskiem jautājumiem. Jo viens no jautājumiem, kas sasaistās ar visu pārējo, proti Sančes Presedo kungu teikto, kā to varētu koordinēt ar Eiro grupas eh, prezidentūru un tā tālāk un tā joprojām. Mēs par to runājam tehniskajā līmenī. Uh, un arī formālā līmenī ar, ar Francijas prezidentūru. Un mums nācās secināt, ka Francijas prezidentūra pavisam skaidri nevēlas uzspiest pasaulē kaut kādu konkrētu schēmu, konkrētu sistēmu. Viņam nav konkrēts milzīgs idejas par to, kā varētu reformēt starptautisko monetāro sistēmu. Uh, tā gaisotne nu drīzāk bija tāda, kas liecināja par to, ka viņi vēlas uzklausīt visus, vēlas izmantot to, ko dzirdēs, lai uzlabotu sistēmu. Tātad runa nav par revolūciju šajā jomā. Runa ir par to, ka varētu ieviest zināmas izmaiņas esošajā sistēmā, un es domāju, ka šajā kontekstā ir vairāki konkrēti elementi, par kuriem mēs varētu padomāt. Tā piemēram, uh, finanšu drošības tīklu uzlabošanu. Mums izdevās panākt zinām progresu pagājušajā gadā, bet mēs vēl neesam visu sasnieguši. Mums ir jānodrošina apdrošināšanas mehānismu valstīm, kas ir piedzīvojuši šo traumu, kas bija rezervi trūkums pēdējo desmit gadu laikā, kas tāpat ir piedzīvojuši tādu kā traumu uh, jo bija spiestas eh, nākt klajā ar piemērošanās pasākumiem, tāpēc, ka Startautiskais valūtas fonds uzspieda valstīm eh, šos noteikumus, piemēram, Taizeme, Malaizija, Indonēzija un tā tālāk un tā joprojām, kuras joprojām ļoti satrauc notikušais. Un ja mums izdosies nākt klajā ar priekšlikumu, par dažiem mehānismiem, kas palīdzētu šīm valstīm neuzkrāt tik liels rezerves, es domāju, tas jau būtu veiksmes stāsts. Tālāk mēs varētu panākt arī konkrētas vienošanās par SDR jeb īpašajām aizņēmuma tiesībām. Varbūt ne uzreiz, bet pamazām. Un pamazām tas varētu novest arī pie tā, ka mēs paplašinām šo SDR grozu. Un es domāju, ka es neesmu pārliecināts, ka es varu piedāvāt jums citus konkrētus soļus, kas būtu jāīsteno, bet es domāju, ka šis ir viens no tiem aspektiem, pie kuriem mēs varētu strādāt. Es, protams, nerunāju nemaz par finanšu uh, sektoru uh, regulāciju un uzraudzību, jo tas nav manā kompetencē, bet arī tur noteikti būtu jāturpina darboties. 2010. gadā jau zināms progress tika panākt šajā jomā, un šogad noteikti būs uh, eh, jauni priekšlikumi galdā, un te mēs varam gaidīt arī konkrētus rezultātus. Tālāk, finanšu darījuma aplikšana ar nodokli. Esmu pārliecināts, ka jūs labāk pārzināt eh, komisijas 2010. gada oktobra komunikēs saturu. Komisija atbalsta šo priekšlikumu eh, vispārējā mērogā, bet komisija uzskata, ka ir nepieciešams eh, papētīt šo jautājumu. Tā skaitā arī G20 ietvaros, un mēs noteikti strādāsim pie tā, uh, lai panāktu vienošanos ar eh, piemērotiem starptautiskiem partneriem. Jūs tāpat arī zinat noteikti, ka Eiropas līmenī mēs nedomājam, ka eh, tas ir piemērots instruments. Galvenokārt tāpēc, ka tas ir saistīts ar risku, ka kapitāls varētu tikt pārvietots citvietu, un mēs domājam, ka Eiropas Savienībā citas alternatīvas būtu uh, apsveicamākas. Problēma ir tāda, ka Un es domāju, ka Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi ir runājuši par šo jautājumu arī G20 ietvaros. Problēma ir tāda, ka mūsu partneri, un jo īpaši Amerikas Savienotās valstis, gluži vienkārši nevēlas piedalīties tajā. Uh, Un tas izskanēja arī jūsu komentāros, eh, proti, ka ir nepieciešami divi dejotāji, lai dejotu tango, un es domāju, ka tā ir galvenā grūtība, ar kur mēs saskaramies šobrīd, strādājot pie finanšu darījuma aplikšana ar nodokli. Mums ir nepieciešams panākt to, lai pasaules spēlētāji piedalītos mūsu priekšlikuma īstenošanā. Es jau runāju par šo jautājumu eh, par koordināciju, kas tiek īstenot gan neformāli, gan formāli ekonomikas un uh, Eh, finanšu komitejā, tāpat Eirogrupā, kur tiek runāts eh, par visiem šiem priekšnoteikumiem. Jūs pieminējāt arī jautājumu, kas ir ļoti satraucošs, proti risks, ka piemērošanās sloks pasaules ekonomikā lielā mērā varētu gulties uz eiro zonas pleciem jo uh, eh, ASV dolāru uh, vērtības samazinās. Tāpat arī Ķīnas valūtas vērtība ir pārāk liela, un līdz ar to viss sloks gūstas uz eirozonu. Te jums ir pilnīgi taisnība. Arī mūs tas satrauc tikpat lielā mērā kā jūs. Tas novadīs pie milzīgām ekonomiskajām problēmām Eiropā, un te ir tikai viens, te ir viens uh, iznākums, no kur mēs cenšamies izvairīties. Uh, Tāpēc arī mēs um, izdarām tik milzīgu spiedienu uz uh, saviem partneriem, ne tikai uz ķīniešiem, bet arī uz uh, citiem, lai viņu maiņas kurs būtu elastīgāks. ASV budžeta deficīts ir vairāk nekā 10%, un viņiem ir jākonsolidē savu fiskālā pozīciju, viņiem ir jāsakārto savu fiskālā sistēmu, jo te pastāv reāls eh, nopietnas risks. Tālāk Mm, jūs minētais eh, par uh, eh, GATT un, uh, teiksim, līdzīgu uh, finansiālo uh, sistēmu. Es savos ievadvārdos teicu, ka būtu vērts padomāt par to, kā Startautiskais valūtas fonds varētu spēlēt savu lomu, nodrošinot vadlīnijas un tāpat arī palīdzot uzraudzīt kapitāla plūsmu. Uh, Iespējams, ka tas varētu būt starptautiskais valodas fonds, tāpēc, ka tā ir pietiekami, uh, nodi, pietiekami stabila uh, starptautiskā organizācija un tāpēc, ka tā ir uh, cieši saistīta jau tagad ar kapitāla plūsmas uzraudzību un pārvaldību. Tāpēc iespējams starptautiskais valodas fonds būtu piemērota institūcija, kas varētu ar to nodarboties. Tālāk jūsu jautājums par to, vai mēs nevarētu pārdomāt par plašāku sistēmas izveidi uh, teiksim, ANO drošības padomē līdzīga institūcija. Tas liek mums atgriezties pie iepriekš teiktā par efektivitāti, par mūsu pārstāvniecības efektivitāti. Es domāju, ka mutāts mutandis G20 varētu salīdzināt ar ANO drošības padomi. Es nezinu, vai šajos jautājumos plaša institūcija tik tiešām būtu tik vērtīga. Es nezinu, vai tas mums palīdzētu sanākt progresu. Tagad vārds eh, Gebels kungam un pēc tam Olam Šmitam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos zināt, vai komisija vēro arī eh, to, kas notiek ASV, proti lielajās um, ASV pašvaldībās un štatos. Visi zina, ka um, ASV um, federatīvais deficīts ir daudz lielāks nekā Eirozonā, un es nerunāju par Japānu un uh, citām valstīm, bet tagad es zinu, ka 48 no 50, 48 no 50 štatiem ir uh, budžeta nelīdzsvars, eh, kā piemēram Kalifornijā, Ilinoisā, kur budžeta uh, deficīts ir 50%. Un tagad vērojama pārsteidzoša notikuma attīstība tirgū, kur vērtspapīra tirgū tiek, kur tiek tirgotā dēvētie um, municipal bonds jeb pašvaldību vērtspapīri. Tāpat paaugstinās arī uh, procentu likmes. Ir jāmaksā milzīgi procenti štatiem, un tāpat arī saskaņā ar uh, nesen kādā laikrakstā lasīto. Tirgu investori vairs neko neiegādājas. Vai jūsu rīcībā ir papildus informācija un kā jūs vērtējat šos milzīgos parādus? Un kādu ietekmi tas atstās uz starptautisko finanšu situāciju? Paldies! Ola Šmits tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pirmais jautājums arī ir saistīts ar dolāru. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc Kāpēc dolārs joprojām ir eh, valūta, kurai mēs uzticamies? Ja, teiksim, jūs viesojaties ASV valstīs, kurām ir cieša saikne ar Eiropas Savienību, joprojām ir jāizmanto uh, eh, dolāru, lai, teiksim, samaksātu um, par taksometru pakalpojumiem. Tātad vai tiešām dolāram joprojām ir tik milīga uzticamība? Un, ja tas tā tik tiešām ir, vai te neko nevarētu mainīt? Vēl viens jautājums. Ja mums ir šādas problēmas, vai vispār ir iespējams ieviest nepieciešamās izmaiņas? vai ņemot vērā pašreizējo kontekstu, sistēma tur vēl nedarbojas pietiekami labi. Ja jūs uzskatāt, ka pilnībā konventējam uh, Ķīnas valūtu un tad tas nozīmē, ka Ķīnā ir nepieciešama demokrātija, pilnībā darbojošās demokrātija, un tas, diemžēl, nenotiek, tāda neparādās. Un dažos gadījumos šķiet, ka tad, kad es lasu avīžu laikrakstus, Runa ir tā kā par tādu vaboli, kas nespēja. Kamēr, kas tomēr nespēja lidot. ASV ir gan arī bankrotējusi, bet mēs joprojām izmantojam dolārus. Un mans jautājums komisijai, kāpēc? Okay, good. Then go ahead. Yes. Hubners kundze. Jā, paldies, es uzdošu savu jautājumu tagad. Ja es pareizi saprotu no jūs teiktā, arī no eksperta teiktā, ka šobrīd ir eh, tas laiks, kad parādās šī jaunā monetārā sistēma. Un, ja es pareizi saprotu, tad daudz kas norāda uz to, ka mēs šobrīd um, ejam uz plašāku, daudzpusējāku starptautisko sistēmu. Mums ir viss šis līdzsvar trūkums, un tas mums liek uzsākt pasākums, kas nav pietiekami koordināti. Ir uh, spēcīgas ekonomikas ne tikai Ķīna, bet arī citas, kas īsteno savu politiku, un tas rada milzīgu saspīlējumu starptautiskajā valūtas tirgū. Uh, Mēs runājam par kapitāla kontroli, valdības īsteno pasākums, kas iet daudz tālāk nekā tas, ko jūs devējat par tādu kā pēdējo instants pēdējiem pasākumiem. Eiro noteikti tiek pārvērtēts un mēs esam tādā kā situācijā, ka mēs esam ļoti tālu no līdzsvaru ir ļoti daudz tirgu, ir ļoti daudz kropļojumu tirgu, ir absolūti nekoordinēta eh, rīcība, īstenojot nacionālo politiku. Un ja mums šķiet, ka šobrīd parādās jauna sistēma, tad kāda sistēma var parādīties šādā situācijā, kurā ir tik milzīgi kropļojumi? Uh, vai vismaz daži procesi, kurus mēs īsti nesaprotam, un, un iespējams, ka mums būs nepieciešami gadu desmit, lai mēs pilnībā stabilizētu pašreizējo situāciju. Tāpēc man, mans jautājums ir varbūt retorisks, vai tik tiešām ir šāda te sistēma, kas var izpildīt visu uh, priekšne, priekšnoteikums, kurus jūs minējāt, vai kaut kas vispār uh, kaut vai līdzīgs tam, ko mēs vēlamies, vispār var parādīties, vai uh, vai arī mums gluži vienkārši būtu jāuzskata pašreizējā situācija par eh, tādām kā pagaidu problēmām eh, labi darbojošās sistēmas ietvaros. Mums drīzāk būtu jādomā par to, kā mēs aizsargājam pašreizējo sistēmu, kas ir darbojusies pienācīgi labi līdz šim. Tātad jautājums vairāk par pamatojumu, vai mums tik tiešām tik, tik lielas neskaidrības laikos ir nepieciešams iet uz tādām pārmaiņām politikā un tirgū. Paldies! Thank you. Um, before I... Paldies! Pirms atbildu uz šo jautājumu, kas tiešām ir uh, fundamentāli svarīgs, gribu pievērsties vēl citam jautājumam, kas iespējams ir tikpat svarīgs un fundamentāls. Tas ir jautājums par uh, deficītiem ASV štatos. Jā, ir daudz eh, ASV vietējo iestāžu, kas ir visai smagā situācijā. Atbildot uz jautājumu, jā, komisija apsver šo uh, lietu, un tā, tas ir viens no aspektiem, ko uzsveram pārnās ar amerikāņu partneriem. Mēs, uh, kad runājam par fiskālo deficītu, uh, jo deficīti ir ne tikai federālajai valdībai, bet arī vietējām iestādēm, un, protams, ka eh, tas situāciju tikai pasliktina un pastiprina mūsu bažas. Bet, nu, mēs kā komisija neko daudz vairāk nemaz nevaram darīt, kā tikai signalizēt par mūsu bažām mūsu ASV partneriem. Bet eh, tas iet roku rokā ar jautājumu par to, uh, Eh, kādēļ dolārs joprojām ir svarīgākā starptautiskā valūta. Un uh, ekonomisti uh, norāda, ka ir liela inerce valūtās pēc Pirmā pasaules kara un pat Otrajā pasaules karā. Tikai pēc tam, kad tas beidzās, ASV dolārs pārņēma uh, angļu mārciņu kā galvenā starptautiskā valūta. Eh, jau eh, ņemot un lai arī apvienotā karalists zaudēja pirmo uh, vietu ASV jau pēc pirmā pasaules kara. Uh, tā kā ta, te ir līdzīga inerce, kā mēs esam novērojuši eiro attīstībā, tēt eiro jau pastāv 11 gadus, ir ieguvis jau zināmu svaru starptautiskajā tirgu, bet, nu, uh, eiro. Uh, Uh, svars vēl nav tik uh, liels starptautiskajā pasaules ekonomikā kā dolāram inerces dēļ. Ir visai daudz arī starp, svarīgu psiholoģisku iemeslu, kad mēs domājam par uh, drošās ostas efektu, par to, ka cilvēki vienmēr ir patvērušies pie ASV dolāra, tas vienmēr šķiet stiprākais balsts, un viņi atkal pie tā ķeras, kad eh, šķiet, ka situācija kļūst eh, grūta. Eh, tāpat situācija ir ar zelta uzpirkšanu. Ekonomiski zelta pirkšana darbojas ļoti līdzīgi kā atkal ķeršanās pie ASV dolāra, bet nu tālāk skaidrojumu man nav. Un es eh, ar to negribu norādīt, ka ASV eh, dolārs eh, kā pār, pārņems um, Es uzklausīju konferenci, ko uh, Minhenes profesors uh, norādīja, kurā ka E, iemesls ASV dolāra e, dominancei ir ļoti vienkāršs. E, Kapit, finanšu un kapitālu uh, tirgus uh, dominē anglo-saksoņu bankas, un uh, viņiem, uh, anglo-sakšiem, labāk patīk ēst nevis vienam otru, bet citus. You know, I, I, I don't feel like uh, contradicting somebody like. Uh... Jā, nu es negribu iebilst Zina kungam, profesoram, tomēr lielākais uh, finanšu tirgus, uh, ar, uh, kur lieto eiro, ir Londonā. Līdz ar to ar tiem tirgojas arī anglosakši. Tā kā man ir aizdoms, ka jābūt ja jebkādi finanšu ieguvumi, lai pārslēgtos no ASV dolāra uz, piemēram, Zimbabves valūtu, ja tam būtu nopietni ieguvumi, tad mēs to arī darītu. Jā, tieši tā. Tātad, domāju, ka jautājums paliek atklāts arī Dzina kungam, jo situācija iespējams ir visai pretrunīga, ko viņš apraksta. Atbildot uz Hübners kundzes jautājumiem. Es centos pateikt, ka mēs un pat Sarkozī kungs nevaram tagad uh, pēkšņi no cepures izvilkt pilnīgi jaunu sistēmu. Kā jau ievadvārdos teicu, mēs gribam pārņemt sistēmu, kas ir labi darbojusies pēdējos 40 gadus un palīdzēja uh, arī nepasliktināt finanšu krīzi un arī neradīja finanšu krīzi. Eh, līdz ar to centīsimies neiz, neaizskalot eh, mazuli kopā ar netīro vannas ūdeni. Centīsimies skatīties, kā mēs varam novērst eh, kapitāla plūsmu trūkumus, kā mēs varam noteikt labāks valā, valūtu kursus. Un, piemēram, mēs varam piedāvāt starptautisku likviditāti, kas nenāk no galvenās valsts, no ASV, bet varētu nākt no starptautiska uh, eh, aizdevēja, kas nodrošina arī starptautisku likviditāti uh, kā vienu no savām funkcijām. Tā kā galvenā doma ir, kā es uh, norādīju, ir doma un domas, kas savā būtībā ir pieticīgas un nemaz negrib panākt fundamentālas sistēmas izmaiņas, bet grib uzlabot esošu un jau labi funkcionējošu sistēmu. Kā teicu, mēs negribam revolūciju, bet vienkārši attīstību. Tā tad uh, Skarakakis būs otrais un. Paldies! Man ir jautājums, vai mums vispār vajag uh, revolūciju vai nē. Man šķiet, ka valūtu inerce atspogļo politisko inerci. Es gribu teikt, ka ir skaidra saikne starp tikpat kā bezgalīgo iespēju turpināt uzkrāt parādus ASV un to, ka e, ehm, ASV dolārs ir galvenā pasaules rezerves valūta vai man eh, nav eh, taisnība. Bet mans jautājums koncentrēsies uz eiro inerci. Acīm redzot, eiro eh, tagad ir 20% pasaules valūtas rezervju. Neskatoties to, ka mēs neesam izsnieguši eiro vērtspapīrs. Tas, manuprāt, ir visai bīstams fenomens, ka uh, dolārs ir piesaistīts, uh, un to izmanto ne tikai amerikāņi, bet arī mēs un visa pasaule. Lūk, te nonāku pie jautājuma par Eiropas inerci, kuru pieminēju. Otrs komentārs. Sašersa kungs norādīja, ka nu, mēs visi atbalstām brīvu uh, kapitāla plūsmu. Jāatzīmē, ka es personīgi to neatbalstu. Manuprāt, eh, tas ir viens no aspektiem, kas eh, pasliktināja krīzi un pastāv līdz ar brīvu kapitāla plūsmu tādi riski, kas krietni pārsniedz visus iespējamos ieguvumus, eh, kas līdz ar to nāk. Eh, ja runājam par finanšu transakcijām, jūs norādījat uz iespējamo eh, nodokli, bet es gribētu jautāt par eh, nodokļu tā saucamajām paradīzēm vai zonām, kurās var nemaksāt nodokļus. Ja ir 80% nodokļu paradīze, ko pat atļauj Eiropas normas, tad kādi ir šķēršļi novērst eh, stratēģiju, ka, eh, lai slēgtu viss šīs eh, nodokļu paradīzes, vai vismaz nodrošināt, ka viņu kapitāla plūsmas tiek aplikts ar nodokļiem atbilstošā veidā. Kāda problēma ir to izdarīt? Protams, ka ir ieguvumi no um, nacionālas uh, aplikšanas ar nodokļiem, pat ne Eiropas mēroga, bet nacionāls, tā kā es nesaprotu, kādēļ tā. Nu, šos divus jautājumus ceru, ka jūs atbildēsiet, un vēl gribu vērsties pie priekšstādātāja Klinca kunga. Jā, patiešām 50%, 55% eh, Vācijas eksporta nonāk citās Eiropas valstīs, tikai tādēļ, eh, bet tā, tikai tas, ka Vācija eksportē mazāk, Uh, bet, uh, uh, bet ja portugāļu algas būtu augstāks, iespējams, ka viņi paši varētu pirkt vairāk portvīnu. Nu, uz to es gribu atbildēt, ka es teicu, ka 55% e, Vācijas eksporta nāk no Eiropas valstīm un ka e, Vācijas algas ir augstākās Eiropā. Tas arī viss, ko es teicu. Paldies. Es gribētu turpināt ar jautājumu, ko uzdeva iepriekšējais kolēģis. ASV uzskata kā drošu ostu. Un uh, dolārs ir uh, galvenā uh, rezerves valūta. Bet kas notiks, ja kādā brīdī tirgi sāks satraukties? Um, un e, mūs pa, padarīs par um, neglīto pīlānu. Un, e, ja mēs atsakamies no dolāra, kas tad radīsies pasaulē, tas vairs nebūs neglītais pīlēns, bet tas būs neparedzams notikums. Ir bijušas plašas diskusijas par finanšu krīzi pēc tās notikšanas, bet pirms tās mēs par to nerunājām, jo tas bija notikums, ko mēs nevarējām paredzēt. Tā kā tiešām tas bija nevis balts skaists gulbis, bet gan neglītais pīlēns, kas uzkrīt mums uz galvas. Un nesen tika publicēta interesanta grāmata par melniem gulbjiem, neglītiem pīlēniem un notikumiem, ko mēs nevaram paredzēt. Kas, ja tāda notikuma gaita tiešām attīstās. It īpaši ņemot vērā, ka mēs zinām, ka salīdzinošā ASV ekonomikas un Eiropas Savienības ekonomikas eh, izmērs, eh, tātad proporcija eh, globālā mērogā arvien samazināsies nākamo 20-30 gadu laikā. Līdz ar to neglītiem pīlēnam būs uh, vieglāk attīstīties ar laiku? Tas būtu kā pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir saistīts ar STAs. Kas ir Eiropas centrālās bankas iemesli būt pret eh, šīm eh, iepašajām eh, aizņēmuma tiesībām? Un kādi būtu labumi ieviest šos, šo SDR instrumentu mūsu daudzpolārajā pasaulē? Paldies! Um... Paldies! Vairāki jautājumi tika uzdot par ASV un par ASV milzīgajām privilēģijām, ka e, reizē uh, e, ASV ir gan reze, dolārs ir rezerves valūta un ka ASV ir tik milzīgi palā, uh, parādi. Kad mēs apspriešam šos aspektus ar citiem tirgus dalībniekiem, tad mēs zinām, ka dolārs viņiem joprojām šķiet kā drošākā likme. Ja mēs skatāmies uz eh, prognozēm par eh, dolāru un eiro izredzēm, nu tad jūs zināt, ka uh, vairāk tad uh, priekšroka tiks dot e dolāram, nevis eiro tuvākā gadu laikā. Ja um, riski um, ASV uh, nav lielākā eiro ar uh, zonā, jo, mm, lai gan ASV pastāv maiņas riski un citi politiski riski, bet uh, eh, tirkus dalībniekiem ASV dolārs joprojām saglabājas kā uh, drošākā likme pat uh, esošajos apstākļos, kad ASV ir augsts deficīta līmenis. Un tieši tā es to arī gribēju teikt, te nāk Eiropa kā neglītais pīlēns. Kas notiks, ja pēkšņi uh, mainās Eh, tirgus nostāja un uzskati, jo viņi uzskata, ka šie deficīti nav pavelkami, ka it īpaši Kalifornijas deficīts nav ilgspējīgs un uh, tirgu attieksme pilnīgi tiek apgriezt kājām gaisā. Uh, un pēkšņi ASV e, dolārs zaudē vērtību. Nu, to es jau viesi pieminēju uh, sā, pirmajā prezentācijā. Iemesli, kādēļ gribam novērst globālas svārtī, svārstības. Mēs negribam šādas globālas svārstības, jo uh, pat ja kādā brīdī tās tiks izlabotas, nu tad tās neizdosies tomēr atrisināt uh, ātri un vienkārši, kas visiem patiktu. Nē, atrisinājums nāks eh, gari un grūti. Tagad mēs aizstāvam vairākus pasākumus, kas palīdzēs novērst tieši šādas spēcīgas globālas uh, svārstības. Tā kā te par eh, iezīmē zināma loģika mūsu rīcībā. Es būtu ārkārtīgi piesardzīgs cenšu, domājot, kā nolasīt eh, Eiropas centrālās bankas eh, domas. Kā es saprotu ECB teikto, viņi neatbalsta to, ka eh, īpašās aizņēmuma tiesības tiktu arī tālāk izmantots, jo tam ir ietekme uz inflāciju kas nozīmē, ka vienkārši tiek eh, drukāta papildus nauda. Un tādēļ es saprotu jūsu domu, bet, nu, es nerunāju centrālās bankas vārdā, es vienkārši skaidroju savu viedokli par viņu nostāju. Lielas paldies, Veksakungs, par to, ka piekritāt pavadīt šo pēcpusdienu ar mums kopā. Paldies, ka atbildējāt uz tik daudziem jautājumiem. Jūs to at, uz tiem atbildējāt visai atklāti. Gribu vēl piebilst tikai vienu komentāru. Vai tagad jau nav skaidrs, ka ASV jau ir sākušas uh, īstenot inflācijas politiku, lai relatīvi samazinātu uh, eh, savus parādus, ka viņi sākuši drukāt naudu. G20 eh, sēdē Seulā eh, eh, tika teikts Ķīnai, ka jums vajadzētu mēģināt joņas kursu, un ķīnieši teica, jums nevajadzētu darbināt naudas drukājumās mašīnas 24 stundas diennaktī, un abām pusēm bija sava, savi argumenti. Bet katra paušot personīgo viedokli, var teikt, ka te ir pamats bažām ka, ja mēs cenšamies koordinēt eh, G20 attīstību, Eiropas uh, pūliņus, tad, uh, ja turpinās esošo situāciju, tad varētu būt visai nepatīkam pārsteigumi un uh, grūts ceļš uz priekšu. Uh, Tā kā man ir jautājums, vai komisija nesatraucas par ASV e, inflācijas politiku? Nu ko, piebilstot jūsu teiktajiem par Ķīnas e, finanšu ministru teikto Gaitneru kungam, viņš arī mums teica, ka Eiropas centrālā banka ļoti zamajām procentu likmēm arī pastiprina vai atstāja uh, līdzīgu uh, ietekmi kā kubitu uh, starptautiskajā līmenī. Uh, pār šo tēmu varētu noturēt uh, ļoti karstas diskusijas. Uh, gan uh, žurnālisti to dara, gan uh, ekfin to dara. Un pagaidām nevaru paust skaidru nostāju par to, bet, ja ļausiet, varu vienkārši uh, jums pastāstīt par uh, savu paša viedokli. Un mans viedoklis ir tāds, ka uh, ir pamats bažām. Nu, mani eh, kolēģi, kas nav nobežījušies, tie eh, saka ko citu. Es bažījos tādēļ, ka es augu laikā, kad cilvēki vēl skatījās, kāda ir pamata eh, nauda pieejamā, kāda ir agregāta, bet kolēģi saka, tēt, ka finanšu tirgi darbojas citādākā veidā, visi mehānismi ir citādāk izmantot un ka uh, Eh, nevajadzētu pieņemt, ka, eh, ja eh, pamat naudas summa ir tik ļoti palielinājusies, ka vajadzētu sagaidīt inflāciju. Tā kā ir kolēģi, kas tam nepiekrīt, bet, nu, es pats bažījos. Nu, ko, tagad patiešām pēdēji vēl. Jums pēdējais komentārs. Nu, priekšstādātāji, gribu jums ļoti pateikties, bet vēl ir daudz jautājumu, kurus vēl vajadzētu uzdot. Tā izskaitā par tēmām, kuras neskatījām tiešā veidā. Uh, piemēram, par eh, taisnīgu uh, apmaiņu, kam uh, tagad pēdējā laikā ir lielāka panākuma kā agrāk. Bet arī es gribu vienkārši uh, tā paust tās frustrācijas, kas manī nomoka pirms ejiet prom. Šodien tirgu ir daudz likviditāti ietekmē krīze, un eh, vai jūs neskatāt, ka, tā, ka skaidrā nauda, kā atgriež savās kastēs, un vai jums nešķiet, ka te aug spekulatīvs burbulis? Man rodas iespējas, ka G20 diskusijās tiek teiktas lietas, bet šķiet, ka ir saruna eh, bez uh, eh, sakām. Šodienas krīzē mēs esam nonākuši tādēļ, ka nenotika kaut kas, kam bija jānotiek. Un dažkārt man rodas sajūta, ka mums ir uh, risks uh, nevis uh, mācīties mācību stundu no šīs krīzes un uzlabot finanšu tirgus, bet uh, tieši pretēji. Ja mēs runājam par ASV dolāru, ko katra zona dara, lai atjaunot finanšu tirgus eh, labu darbību. Vajag reālu ekonomiku, lai to varētu garantēt. Man ir arī iespējas, ka varbūt mēs runājam, eh, ka šobrīd mēs neuzdrošinamies veikt pasākumus un turpinam uh, sekot uh, finanšu tirgus uh, spēlētāju vadībai. Pēdējais komentārs būtu par to, kā darbojas struktūra. Mēs īpaši šodien nerunājām par elementu, kas visai bieži parādījās e, ziņojumā, par to, vai mēs gribam globālu pārvaldību un, e, piemēram, vai e, starptautiskais valūtas fonds ir labi vai ar to nav gana. E, ja, e, SVF ir integrēts šādā globālā pārvaldībā bet eh, tas neaprobežojas tikai ar finanšu aspektu. Mums ir jāņem vērā, ka vēl citi aspekti, kas te, te netiek ņemt vērā. Bet, ja mēs eh, koncentrējamies uz SVF vai G20 eh, pēc izvēles varētu vai viņiem vajadzētu kļūt par izpildu komiteju starptautiskiem valodas fondam, kurš darbojas sarakstīs, jo mē, ja mēs pastamies, kas sēž SVF eh, valdē, tad man šķiet, ka šādi eh, kandidāti, nu, ja kandidātu uz centrālo banku, tad diez vai izturētu konkursu. Nu, eh, tas nebūtu jautājums, bet drīzāk komentārs, ko jūs varat vielu pārdomām pirms došanās prom. Okay, good. <laughs> Yeah. Okay. Good. The rest maybe just... Paldies. Yeah, I, I think, uh, well, on that last point I said I was... Jā, nu, beidzamais, ko jūs teicāt un ko es teicu, varbūt, kad neteikšu visu atklāti, varbūt privāti varētu pateikt, ko domāju, bet... Manuprāt, jūs at... pateicāt to pašu, ko es arī domāju, ka vislikviditāte, kas šobrīd tiek apbludināta sistēmā, nu atkal vajadzēs to arī no vienā brīdī izvākt no sistēmas. Tad kaut kāda soļa būs jāspēr man kolēģi norāda, ka šobrīd tā ir pavisam cita pasaule. Un finanšu deregulācija ir mainījusi visas lietas. Es ceru, ka viņiem taisnība. Un ka pēc pāris gadiem nebūs nenormāls problēmas. Jo mēs pazīstam dažādas sistēmas. Mēs uzaugām vienā sistēmā, un tagad tas viss ir tik strauji noticis, ka 3-4 gadu laikā viss ir pilnīgi jauns atkal.